Kolēģis, good morning. Let's start. Kolēģi, labrīt. Vispirms pieņemsim darba kārtību. Tā ir pieņemta, paldies. Pāriem pie otrā punkta. Priekšsēdētāji paziņojumi. Man ir daži paziņojumi, bet nolasīšu tos ļoti ātri. Tā attiecas uz notiekošiem trilogiem. Lietas virzās uz priekšu, mēs eh, atsākam trilogu darbu un informēju jūs par situāciju. Trilogs par Eiropas statistiku. Kurš eh, tika pārtraukts februārī jo tā laika Grieķu prezidentūra mandāts nevarēja nekādu progresu panākt. Mēs atgriežamies pie sarunām un triloks tagad ir paredzēts 18. Eh, novembrī no 9 līdz 12. Jaunais referents ir deputāts Kuba Jē ir iecelti sekojošēni referenti no tautīniekiem Gāla Pelca, no ECR deputāts Odzoks, no Aldes deputāta Intvelda, no Goes Lopesa un no zaļajiem Lamberts. Tālāk trilogs par regulu par ilgtermiņa investīciju fondiem. Sarunas turpinās, ir notikuši divi trilogi oktobrī un novembrī. Un ir panākta virzība šajās sarunās. Nākošais trilogs ir paredzēts 26. novembrī Strasbūrā. Tāpat ir iespēja noturēt vēl vienu trilogu decembrī. Bet like for... mums ir lielas cerības uz šo Strāsbūras trilogu un ceram, ka varbūt varēsim pabeigt darbu pie šī likumdošanas teksta līdz gada beigām. Uh, E, protams, ja tiek saulaicīgi atrisināti citi politiski jautājumi. Sarunu grupa ietvēr e, Lamasūru no tautīniekiem, e, Kamalu no ECR, Felipu Debakeru no Aldes, Rubio Vaskes no GUE, Filipu Lambēru no Zaļajiem un no EFDD pagaidām ēna referenta nav. Tālāk triloks par daudzpusējo. apmaiņas taksi aprīlī tika pieņemta plenārsēdē pozīcija šajā sakarā, un trilogi sāksies drīzumā. Pirmais notiks 19. novembrī pēcpusdienā, pēc tam otrais trilogs 4. decembrī rīta pusē un sarunu grupā ietilpst. Referents Pablo Salba Bidegains no Tautas partijas, Ole Lutvigsons no sociālistiem, Sampo Terho no ECR, Sofija Intvelda no Aldes, Mats Kalfi no Goe, Bāseka auts no zaļajiem un referents, referents no FDD. Vakar notika trilogs par naudas atmazgāšanas direktīvu un fondu transferu regulu. Re Trilogi notika 4. un 10. novembrī un saskaņā ar 55. reglamenta pantu. Mandāts tehniskajam darbam ir izsniegts un mēs esam arī apsprieduši veselu rindu ar tematiem dažādiem. Elementi ir apspriesti Eh, supranacionālo risku uzraudzība, cit, daudz citi temati, un nākošais trilogs notiks otrdien, 25. novembrī. Un arī šeit mēs ceram uz uzlabošanos un ticam, ka varēsim pabeigt šo likumdošanas tekstu šogad. Trešais darbkārtības punkts. kas attiecas uz deleģētajiem aktiem un ieviešanas pasākumiem, kā jūs zināt, tās ir jauns punkts mūsu darba kārtībā, kas palīdz nodrošināt mūsu uzraudzību šiem pasākumiem, lai, kā arī, lai mēs varētu īstenot savas demokrātiskās eh, institucionālās prerogatīvas. Un šīs dienas diskusijā mēs esam noteikuši četrus eh, tematus. Pirmais ir maksāt spēja divi deleģētajiem aktiem, tālāk deleģētais akts pār eh, kapitāla prasību direktīvu Tas bija otrais informācija no katras valsts treškārt un deleģētais un ieviešanas akts pār banku sanācijas un noregulēšanas mehānismu. Šis ceturtais deleģētais akts ir sarežģītāks pēc rakstura, jo tas sastāv no diviem elementiem. Deleģētais akts komisijā jau ir pieņemts, bet mēs piekritām vienoties par paketes koncepciju un ieviešanas pasākumu ir jāņem, jāpieņem gan komisijā tuvākajās dienās un pēc tam arī padomei būs iespējas teikt savus labojumus. Tāpēc mēs vienojāmies pār procedūru, kurām Mēs sekosim sarunu norusei padomē, pirmkārt pār ieviešanas aktu, pirms tiek pieņemt izdarīt slēdzieni pār deleģēto aktu un iespējamu iebildumu procedūru. Mēs gribētu paturēt visu šo pak ar paketes koncepciju. Paldies padomēji par viņu gatavību sadarboties, lai apspriestu viņu novērtējumu. Un, protams, mēs sagaidām, ka komisija pilnībā informēs parlamentu. Jānorāda, ka šajā sakarā mēs neesam visai apmierināti ar to faktu, ka ir ļoti būtiski diskusiju elementi pār ieviešanas pasākumiem, kuri bija ne, nevis formalitāte, bet pasākumi pēc būtības un kas ir ar lielu ietekmi netika pienācīgā veidā ziņoti parlamentam mēs saņēmām informāciju pa citiem kanāliem. Ceru, ka nākotnē tas neatkārtosies, jo mēs sagaidām pilnu sadarbību no komisijas puses, informējot parlamentu par visiem būtiskiem etapiem attiecībā uz šiem deleģētajiem aktiem, uz kuriem attiecas pilnas mūsu institucionālās prerogatīvas, un ceru, ka informācija turpmāk tiks sniegt pienācīgi. Un tagad pāriesim pie šīs paketes pirmā. Yes. The... Pirmā punkta maksāt spēju divi. Für das weitere Vorgehen. Gerade was diesen letzten Punkt. Äh... Paldies jārunā arī par turpmāko procedūru. Man šķiet, ka mums būs diskusijas organizētas, bet gribētu lūgt sekretariātam. Proti, ka mums vajadzētu pārbaudīt, vai komisijas piedāvātās atkāpes, kas tiek pārunātas padomē, ir eh, jāizmēra eh, tas, eh, cik lielas ir šīs bankas un kādu risku tās sagādā, bet ja mēs runājam par otrā līmeņa likumdošanu, vai tas ir saskaņā ar pirmo līmeni, Hokmarka kungs pareizi teica, ka pati augšējā mēraukla ir BRTT, es domāju, ka tas īsti nav atbilstoši, tādēļ es gribētu, lai juridiskais dienas to pārbauda. We'll come back on this issue now when... Uh, Paldies. Mēs līdz šim punktam darba kārtībā nonāksim. Tagad atgriezīsimies pie maksātspējas, jo referentam ir jādodas prom, tāpēc es arī bez kavēšanās dodu vārdu referentei Katrīnai Stailerei. Atvainojos, turpin referentem, es nevarēšu palikt līdz beigām. Mēs esam ilgi strādājuši pie šī jautājuma, mums bija ēna referentu sanāksme Strasbūrā. Un izskanēja dažādi viedokļi par šo tēmatu. Domāju, ka rītdienas sanāksmē ar komisiju un uh, nākošās nedēļas sanāksme vēl, kas ir svarīgas, un es un visa sarunu grupa gribam sakārtot tehniskos jautājumus, kas vēl nav līdz galam pabeigti. Es eh, izteicos ļoti īsi, bet, kā jau teicu, man ir jādodas projām, Tāpēc šis īsais izklāsts katrā ziņā. Liels paldies sekretariātām par paveikto darbu. 12. janvāris ir pēdējais termiņš, kad var iesniegt eh, iebildums. Un eh, turpmākais process eh, tiks atsākts nākošā gada aprīlī. Paldies! Thank you. Now the first shadow. Paldies. Pirmais sāna referents Burkhards Valds no Tautas partijas. Priekšsēdētāji, sākumā gribēju pateikties komisijai par šo priekšlikumu. Ir eh, sagatavoti deleģēto tiesību akti uz uzmetumi par uh, maksāt spēju. Divi deleģētie tiesību akti ir jāsaskaņo ar uh, Solvency 1 un Solvency 2 direktīvām, un mēs, protams, arī ļoti rūpīgi pārbaudīsim šo atbilstību. Un es visu laiku vienmēr atkārtoju, ka ir um, uh, jāievēro proporcionalitātes princips un arī tiesiskajos aktos tam ir jātiek ierakstītam. Gribētu lūgt, lai komisija vēl vairāk pievērš uzmanības uh, proporcionalitātei, runājot par tehniskajiem standartiem, saistībām un visu pārējo. Protams, jādomā arī par ilgtermiņa investīcijām, it sevišķi infrastruktūras jomā. Komisija ir eh, apņēmusies veikt pārskatu līdz 2018. gadam, bet es vēlētos komisiju lūgt jau tagad uh, uzsākt tādu uh, agrīnu pārbaudi, ņemot vērā arī tagadējo politisko atmosfēru. Mēs dzirdam ļoti daudz, ka šāda agrīna izvērtēšana būtu patiešām uh, ļoti lietpratīga. Mums patiešām ir jādara vēl vairāk, lai uzlabotu privāto investīciju iespējamību Eiropā, jo eh, tas ir nopietnas līdzekļu avots mūsu uzņēmumiem. Protams, eh, jādomā arī par infrastruktūras investīcijām, ir eh, jābūt arī tādai diversificētai risku izvērtēšanai, lai investīcijas nonāktu tur, kur tās ir visvairāk nepieciešams mūsu tautsainiecībā. Protams, nevajadzētu kaut kur uh, tādos nomaļos apvidos varbūt būvēt milzīgu automaģistrālu, tādēļ šīm investīcijām ir jābūt uh, ieguldītām lietpratīgi un produktīvi. Tādēļ komisijas priekšlikums man šķiet ļoti svarīgs un varbūt jādomā arī pašiem par saviem aktīviem, varbūt kā AJOPA. Uh, varētu izstrādāt priekšlikumus, eh, lai varētu organizēt diskusijas starp visiem iesaistītiem. Daudzi kolēģi jau um, parlamentā bija iepriekšējā sasaukumā, mēs jau toreiz uh, diskutējām par maksātspēju divi direktīvi. No savas puses var teikt, ka beidzot tam jātiek realizētam un ir uh, jāstāja solvencija divi spēkā 2016. gada 1. janvārī. Paldies, paldies! Sajāds Kamals no EKR grupas. Vai kurš izteiksies EKR grupas vārdā? Nē. Ešlijs Foks, bet arī viņu nemanu. Nē, no EKR neviena nav. Tad Aldes grupai dosim vārdu. Nē, arī no Alde neviena nav. Goe? Viegas kungs? Tad sobre este... Pār šo paketi maksāt spēju divi kas nepretendē veidot harmonizētu tirgu. Tikai gribu paust bāžas par pens, pensiju fondiem un par tehniskiem jautājumiem, kas ir apspriežami, kas ir sarežģīti, ka, um, kam jāsako rūpīgi, bet pastāv lielas bāžas par esošajiem um, riskiem, kā varētu tikt privileģēti kapitalizācijas režīmi pensiju fondos uz publisko sistēmu rēķinu, kas ir balstīts uz solidaritāti. Un tāpēc šie jautājumi un pavadošās problēmas un tas, kas ir noticis, piemēram, Savienotajās valstīs par cilvēki, kas ir palikuši bez uzkrājumiem pēc šāda fondu bankrota. Eh, protams, ka ir pār tādām lietām jādomā un gribētu, lai šie jautājumi tiktu no šī viedokļa apspriesti mūsu galvenās bāžas balstās uz to, lai tiktu saglabātas publis valsts pensiju fondu sistēmas, kā eh, nodrošinājuma elements strādājošajiem. Pasākumi, kas būtu kā atbalsts strādājošajiem un citi elementi, kas ir jāskata uh, šo bāžu kontekstā. Paldies! Thank you, Sven Gig. Paldies, Svens Gigalds, zaļo vārdā. Well, uh, indeed, uh, we had a long debate about. Uh... Jā, Mums bija patiešām ļoti daudz uh, pārunu par uh, maksātspēju divi, par īstenojušiem pasākumiem, un kopš eh, beidzām šīs debatas. Es varbūt tagad jūs negarlaikošu, uh, atstāstot visu to, ko mēs pārunājām iepriekšējā sasaukuma laikā, bet galvenās izmaiņas bija uh, vērtspapīru jautājums, es esmu par to runājis arī ar komisiju, nu varbūt tāda priekšvēsture īs ekskurs. 3B eh, reitings un šie finanšu produkti 2011. gada oktobrī bija uh, eh, 20% rādītājs, eh, un uh, pēc tam mēs lūdzām, lai Eiropa izmeklē šo lietu, vai tas pavisam, uh, bet atbilst patiesībā šāda kalibrācija, bet attiecībā uz 3B reitingu eh, tika piedāvāts to samazināt līdz 17%, tad ECFIN eh, ģenerāla direkcija izdarīja spiedienu uz eh, Markt ģenerāla direkciju un 13. gadā šī kalibrācija tika samazināta uz 8,5% un 5% 2014. gada jūlijā un tagad mēs te jau runājam par 3%. Ko tas viss nozīmē attiecībā uz šiem finanšu produktiem? Un tas pats attiecas arī uz AAAA produktiem un tas nozīmē to, vai kādi produkti eh, varētu sagādāt risku, uh, Eh, vai tie ir potenciāli riskanti, tas tiek lemts balstoties uz politiskiem apsvērumiem, nevis uz reāliem empiriskiem pētījumiem, ja runājam par valstu obligācijām. Uh, Eh, bieži vien iesaistītās puses apgalvo, ka risks nepastāv, un tagad mēs uh, radām tādus uh, apdrošinātos produktus, otro aktīvu klasi, un uh, valstis saka, ka risks ir daudz zemāk. Tātad valsts uzskata, ka tā apzinās risku, uh, un ka tā risku var izvērtēt labāk nekā finanšu tirgi. Es domāju, ka tā nav valsts loma spriest par produktu uh, risku vai nē. Valstī jāparūpējas par to, lai apdrošināšanas uzņēmumiem ir pietiekami daudz kapitāla, lai tie varētu izpildīt savas saistības, tādēļ riska izvērtējums ir jāveic uh, Uh, balstoties uz reālo situāciju, nevis uz kaut kādiem ļoti piesardzīgiem stimuliem. Protams, ir jāveicina tautsēmniecības attīstība. Es piekrītu Burkhārdam Balcam, apdrošināšana ir svarīga, lai varētu veikt investīcijas, bet tas neataisno, tas neataisno politisku argumentu izmantošanu, mēģinot izvērtēt uh, finanšālu produktu risku. Komisija to ir darījusi bez nekādiem empiriskiem pētījumiem. Nu, ko jūs mums varat pastāstīt, kāda ir jūsu argumentācija, kā eh, varēja šie procenti, šī produktu kalibrācija procenti tā samazināties? Kādēļ jūs tik ļoti samazināt šos skaitļus, neņemot vērā Eiropa? Uh, piedāvātos pierādījumus, kas ir balstīti patiešām uz tādu solīdu empirisku pētījumu. Mēs sazinājāmies ar referentu, mēs jau ilgi gribējām ar viņu tikties, mēs arī ceram uh, apspriesties ar komisiju, un es ceru, ka arī Eiropas pārstāvi piedalīsies. Bet mums nevajadzētu pieļaut to pašu kļūdu, ko darīja, pie, ko pieļāva ASV, eh, pievērt acis uz augstu riska produktiem, piemēram, hipotekāro kredītu un domāt, ka ekonomika ir gana spēcīga un ka ir pietiekami daudz riska kapitāla. Mēs vēlamies ekonomisko izaugsmu, jā. Tā ir svarīga, mēs gribam panākt ilgtspējīgu izaugsmi, bet tā nav finanšu regulējuma loma un nevar šo eh, risku svēršanu mainīt tādā veidā, un e, mēs jau pieredzējām pietiekam daudz problēmu ar valstu obligācijām. Es lūgtu, lai kolēģi pietiekam augstasinīgi uz to e, raugās. Es ar uh, nepacietību gaidu komisijas uh, argumentācija, kas ir balstīta uz empiriskiem faktiem, kādēļ tā tika samazināts šis riska svars. Paldies! Paldies, ka uh, izteicāties. Tagad došu vārdu komisijai, uh, bet Elīze Ferreira vēl gribēja teikt kaut ko. Paldies! Es tikai gribēju iejaukties varbūt netik plaši runājot par uh, priekšlikumu saturu, bet gribēju komitejas uzmanību pievērst tam, ka Eiropa vajadzētu strādāt un izmeklēt uh, šo situāciju, kā mēs varētu uh, izvērtēt riskus arī attiecībā uz ilgtermiņu investīcijām, jo Mums ir uh, jākaldina kompromisi ilgtermiņā, un tas ir tiešā veidā saistīts. Mums ir uh, jādomā par ilgtermiņa aktīviem, ir jāizvērtē visi iespējamie riski, uh, un ir jāpiedāvā šāda ļoti uzmanīga risku izsvēršana, eh, balstoties eh, uz eh, solvenciju divu ietvaru, lai šīs investīcijas šo finansējumu varētu izmantot, veicinot ekonomisko izaugsmu ilgspējīgā veidā. Es gribu šo vēstījumu paust un uh, politiskajām uh, grupām vajadzētu arī vienoties par šādu piedāvājumu. Paldies! Ja pareizi sapratu, ETP grupai ir līdzīgs viedoklis. Tā tad šo priekšlikumu jau atbalsta kolēģi vairākums. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Tad došu vārdu komisijai. Kurš tā atrodas? Klaus Vidners, vai pareizi izrunāju jūsu uzvārdu, saka priekšsēdētājs. Lūdzu. Paldies. Dažas eh, tādas vispārīgas piezīmes, un tad mēģināšu lakoniski atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Runājot par maksāt spēju divi direktīvu, par to jau tiek spriests ilgu laiku, un tā uh, aizstāja uh, esošās direktīvas, un mēs vēlamies izveidot tādu uh, uh, likumu grāmatu vienotu un harmonizētu, lai uh, situācija un prasības būtu vienkāršākas. Un uh, jāsaka, ka šis ir tāds stingrs režīms, un arī trešās valstis to ir atzinušas, tās tagad maina savu sistēmu, lai labāk varētu atbilst uh, mūsu um, ietvaram. Es domāju, tam ir jābūt tādam kā mm, atspērienu punktam. Tagad uh, ir jāspēr pēdējais solis, proti deleģētie tiesību akti, tas viss ir ļoti svarīgi, jūs varat tam piekrist un uh, deleģētajiem tiesību aktiem ir jāatbilst pirmā līmeņa uh, finanšu produktiem. Mēs vēlamies strādāt pēc iespējas caurskatāmākā veidā. Kopš 2009. gada ir bijis ārkārtīgi liels sanāksmu skaits ar sekretariātu, ar ekspertiem no dalību valstīm. Mums ir bijuši kontakti, ir bijušas neskaitāmas vēstuļu apmaiņas un līdz ar to uh, caurskatāmība patiešām tika ievērota. Uh, Un galu galā mums ir izdevies uh, noslīpēt uh, tādu teksta redakciju, uh, kas mums šķiet vienīgā labākā un iespējamā, un mums jādomā par ilgtermiņa investīcijām. Tas patiešām ir ļoti svarīgs mērķis, bet mēs nevaram uh, Uh, no otras puses, tātad politisko lēmumu pieņēmēji uzskata šeit ziedot, mums ir jāievēro arī nozars intereses, un um, mēs nebijām apmierināti ar mums piedāvātajiem datiem, proti, kā tiek definēta infrastruktūra, ka uh, izmantot šādu jaunu definīciju varētu izveidot atsevišķu tādu aktīvu klasi, mm, aktīvu grupu. domāju, mums ir uh, jāatceras, ka maksātspēja divu direktīva ir jāstājas spēkā 2016. gadā. Tas ir svarīgi gan startautiskā kontekstā raugoties, tas ir svarīgi mūsu uzņēmumiem un tādēļ mēs lūgtu pārskatīt uh, šo priekšlikumu. Mēs gribētu pēc iespējas vairāk. Uh, piemēroto visām prasībām. Runājot par vērtspapīrošanu, mēs lūdzām, lai AIOPA izskata šo jautājumu. Tas ir patiešām milzīgs solis uz priekšu, jo pirmo reizi Eiropas likumdošanā varētu būt tāda situācija, kad tiek regulēta augsta līmeņa vērtspapīrošana. Bet ja mēs runājam par šiem toksiskajiem uh, mājokļu kredītiem, mm, tad situācija bija tāda, ka nebija caurskatāmības uh, un, ja notika vērtspapīrošana, tie, kas to veica, neuzņēmās nekādu risku, līdz ar to situācija bija nestabila, radās krīze, tieši tādēļ e, ir ļoti labi, ka tekstā ir skaidri definēts, kas tad ir augstas kvalitātes finanšu produkti, un tur ir arī skaidri un gaiši pateikts, ir jābūt simtprocentīgai e, caurskatāmībai, visi šie kritēriji varētu. ņemot vērā makroekonomiku, un Eiropas centrālās bankas politiku ir jābūt tādam spēcīgam potenciālam un mums nevajadzētu nodarīt tātad kaitējumu pašreizējām politikas vadlīnijām un salīdzinot ar smagākajiem krīzes gadiem mēs esam grozījuši likumdošanu, lai varētu domāt arī E, par riska samazināšanu, un e, tad e, krīzes gados bieži valdīja tāds uzskats, ka, lai izvairītos no riska, tad nevajadzētu pārāk bieži veikt vērtspapīrošanu, ka vispār vajag atturēties no kādiem potenciāli riskantiem pasākumiem. Mēs šeit piedāvājam šo klasifikāciju vai tādu risku izsvēršanu un tie dati, kas bija mūsu rīcībā, bija tikai krīzes gadu dati un, protams, uh, Tā bija tāda ļoti īpaša situācija, bet mums arī ir jāievēro mm, notikušās pārmaiņas un arī tas fakts, viens no Iemesliem, kādēļ tika izveidot šī risku svēršana, ir tā sauktā caurskatīšana, un runājot par aizdevumiem, jums ir jāizvērtē riski un ir jāpaņem attiecīgi aktīvi, un nevar patiešām argumentēt, ka tikai ņemot vienu aizdevumu jūs varat izvairīties no jebkādiem riskiem. Mēs ar to esam iepazinušies, bet Domāju, ka šādu te procedūru vajadzētu saglabāt. Paldies. Yes, quickly, please. Lūdzu, ātri, īsi, jā, atvainojiet. Es domāju, ka jūs neatbildējat uz manu jautājumu. Jūs aizstāja, aizstāvat definīciju attiecībā uz šiem vecbīdotiem produktiem. Es neesmu pret to, viņiem ir sava ekonomiskā loma spēlē. Man specifiskais jautājums ir, Kāds ir tas pamatojums, kādēļ jūs redzat par pieci šo riski izvērtējumu kalibrācijas gribētu, lai jūs paskaidrotu šos empīriskos datus, kas uh, ir jūsu lēmumu pamatā. Es gribētu saprast, kā jūs nonācat pie šiem skaitļiem uh, pretēji sākotnējiem jau priekšlikumam. Komisija vēlas atbildēt šo lūdzu. Jā. Par to jau arī runāju. Tad Jopa izmantoja datus krīzes gados. Jūs salīdzinat šos datus ar citiem instrumentiem, kā šie eh, seguma obligācijas, un tad eh, mēs šeit redzam, ka ir ļoti liels atšķirības. Uh, nekā 45 gadus atpakaļ. Tad norādi ir uz to, ka šie dati nav pietiekami, lai redzētu visu bildi, iegūtu pilnīgu priekšstatu. Nu, jau pa izmantoju šos datus, kas bija krīzes laika dati. Un toreiz mums nebija tā regula, kas mums ir tagad. Līdz ar to mums ir jaunas spēles noteikumi ir esmu uzrauga aģentūras, un uh, tas viss mainās regulatīvajā sātvarā, tas ir jāņem vērā, jo pa izmantoja datus, un tad skatījās uz uh, globālāku bildi, kopīgu, kopēju kontekstu. Kā jau teicu, svarīgākais arguments ir tāds, ka. Kā mēs varam paskaidrot kādam, ja mēs diversificējam riskus, ja mēs izmantojam tikai šos šos senior charges, kas uh, vienmēr nosakti, tad ir lielāks risks, ja tiek iegūts viens aizdevums. Un tā ir arī loģikā dēļ mēs arī esam. Uh, Bet kādi, no kurienes nāk jūsu dati, informācija, kur ir šie dati? Protams, ja jūs uh, izņemot to no, no konkrēta laika, no krīzes gadu perioda, tad dati vienmēr ir, protams, labāki, bet jautājums, kur uh, ir šis pamatojums 3%, 3%, 3KŠMB. There's a calibration for Nu, cita aspekta, tad ir kalibrēcijas aizdevuma 3%. Tas tik pieņemts. Tagad jautājums ir, ja vērtspapīrojumi šos pašus aizdevums un ņemam tātad šīs senior charges galvenos šos eh, nodevas. Jā, nu mēs sakam, ka tas ir veco pīrošanas dēļ, tad eh, jebkurā gadījumā kalibrācijai jābūt augstākai. Ekonomiski tas nav pamatoti. Jā, tātad reitinga aģentūra saka, ir, tas ir eh, trīskašais B un jūs kalibrējat lejā 20%, ņemot vairāk krīzes gadus, tātad jūs no 20 nolaicat līdz 3%. tad jūs spēlējat reitinga aģentūras lomu, bet tas nav regulas uh, uh, uzdevums. Nu, atvainojiet, bet es zinu, ka komisijai nav dati. Komisijai vēl kas sakāms? Mēs šeit nespēlējam uh, reitinga aģentūras lomu. Uh, Ja mēs pieņemam šos 3%, tad ir jāpieņem arī tas, uh, tad ir jāpieņem arī šie senior charges, ir šie galvenais notās attiecības vērtspapīriem. Vērtspapīrošana tātad abi viedokļi ļoti skaidrs, saka priekšsēdētājs. Es domāju, ka tagad mēs varam noslēgt šīs debatas. Atgādinu visiem, ka mēs saņemām arī priekšlikumu no zāļajiem. Mums būs jāuzsāk iekšējā rakstiskā procedūra iebildēm. Tas varētu notikt decembrī plenārsēdē, ja te būs vairākums panākts. Nu, pašlaik tā neizskatās, bet, nu, vēl ir jāievēro procedūra, un to mēs arī darīsim. Tad uh, vēlos norādīt komisijai, kā mēs pieņemam zināšanai jūs sacīto, viņam zināšanai arī to, ko teica abas iesaistītās politiskās grupas par to, ka nepieciešams arī papildus pētījums par ilgtermiņa infrastruktūru ak direktīvu kategorijai, tad, tad es saprotu, ka AJP tad, tad sākas darbu pie šāda veida izmeklēšanas. Vai tā ir tā? Komisija saka, viņi jau piedāvāja to darīt, un mēs viņus atbalstām, pilnībā piekrītam. Labi, liels paldies! Tagad pārējiem pie otra punkta. Likviditātes saguma koeficients un sviras rādītājs. Vārds Un šis ir pieņemts delģētais akts, oktobrī tas tika pieņemts. Vārds. Otmarkam Karasam, kurš ir referents. Paldies, priekšsādātāji, dargie kolēģi. Ja mēs e, runājam par e, parādu kvotu, likviditātes sēguma koeficientu, Man ir te viens saturisks jautājums. Ja mēs runājam par uh, šiem uh, uh ziņošanas modeļiem, EPA to jau noteica uz 2015. gadu, un es dzirdēju, ka ir tāda nedrošība pēc kādiem modeļiem, pa kādiem kritērijiem ir jāsniedz informācija pirmajā kvartālā. Gribēju tādēļ pavaicāt komisijai, vai tā ir sazinājusies ar ēpu, kad vajadzētu izstrādāt šos jaunos modeļus un varbūt jūs jau esat domājuši par 2015. Eh, gada pirmo kvartālu, ka varētu izmantot vecos modeļus eh, informācijas sniegšanai. Tālāk otra joma eh, - maz, minimālā likviditātes kvota. Es esmu patiešām eh, priecīgs par to, ka eh, tagad tiek domāts, kā šo minimālo kvotu patiešām izveidot, bet izvērtējot abus tekstus, uh, un arī otrā līmeņa finanšu produktus, mēs tomēr sapratām, ka vēlamies saņemt vairāk informācijas no komisijas pirmām kārtām, kādēļ MVU tiek atšķirīgi definēti pirmā līmeņa tekstā un deleģētajos aktos. Otrām kārtām runājot arī par privātiem klientiem, likumdošanas tekstā šeit ir atšķirības runājot arī uh, saistības, kas jāuzņemas attiecībā pret um, fiziskām personām. Otrā līmeņa tekstā šeit ir minēti tikai MVU, fizisks personas vairs netiek minēts. Un tātad šīs fiziskās personas no teksta ir izņemts apzināti, vai tā bija tikai pārskatīšanās trešām kārtā. 418. panta, 4. punktā, pēdējā teikumā ir teikts ārējam um, auditoram jāpārbauda um, šīs informācijas atbilstība patiesībai un deleģētos aktos šis teksts vairs neparādās. Nu, uz kādu juridisko tekstu tad bankām būtu jāatsaucas? Vai šeit tiek dodvāts arī par uh, mazāku atbildību banku sektoram? Mēs negribam, lai šeit uh, tiktu samazināta kontrola. Uh, Ceturtām kārtām, ko komisija darīs, lai varētu uh, cīnīties pret šīm atšķirībām trijās teksta daļās, ir, vai ir paredzēts kāds grozījums vai labojums, kurš teksts tad galu galā būs jāizmanto, ja atšķiras pirmā un otrā līmeņa uh, redakcija. Mēs negribam, lai šeit kaut kas uh, slepus tiktu tomēr uh, ie, ieviests atpakaļ likumdošanā. Paldies! Thank you! Paldies! Tagad došu vārdu pirmajam mēnu referentam, S un D grupas vārdā. Ude Bulmans, lūdzu. Pavisam īsi reaģēšu, vēlos uh, apsveikt Otmāru par ļoti labi paveikto darbu pie šī jau uh, pieņemtā tiesību akta, un es gribētu tagad dzirdēt komisijas viedokli par šo. Paldies! EKR. Neredzu Kamalu. Vai kāds cits EKR pārstāvs vēlas izteikties? Kamala vārdā? Nē. Mikāls Tojers, lūdzu. Aldis vārdā. Būtu kas sakāms? Liquidity coverage ratio. <laughs> Likviditātes seguma koeficients. Uh, Gue, Gen, Viegas. Gue. Kas sakāms? Portanto, nós, eh, eu fico sempre eh, um pouco perplexo porque eu venho. Esmu neizpratnē. Mēs akadēmiskajā vidē mācām audzēkņiem, kā likviditātes Eh, riski kādā veidā tiek rēķināti šeit, tas um, nav darīts, un mēs mēģinām šajā sarežģītajā situācijā atrast veidus, kā izsvērt riskus un likviditāti, kas abas ir atkarīgas no ļoti daudziem elementiem. Un makro e, modeļos ir ļoti, tie ir ļoti sarežģīti un mēs varam ieslīgt patvarībā ar šādu izsvēršanu, ar eh, visiem e, e, saucējiem, skaitītājiem, likmēm un aktīvu izsvēršanu, un mēs varam viegli nonākt maldos. Mēs mēģinām regulēt realitāti, kas ir visai neskaidra, un tas ir riskanti. Turklāt papildus šai regulai, kas neņemtu vērā realitāti visā tāds daudzveidībā, tas e, varētu nozīmēt to, ka pats tirgus e, meklē iespējas apiet šo, e, nu, šos regulējumus. Un tas var attiekties arī uz šo likviditātes koeficientu. Domāju, ka iecerētā pieeja var izrādīties īsredzīga. Tāpat ir jāapzinās daudzās šaubas, kuras vēl aizvien pastāv šīs regulas sakarā. Thank you. Paldies. Zaļo vārdā. Lūdzu. So, um, Thank you. Svens. Iegulds, jā, paldies arī no manas puses pār ļoti lielisko atmērka darbu. Man uh, ir viens jautājums pēc būtības. Regulas, uh, sapre, kā interpretēt uh, Tad 416.2. tikai šādi produkti ir jāuzskata par augsta likvīdiem, ja, ja tiem ir augstākā kredīta kvalitāte, kā to nosaka EBA. Eiropas bankas iestāde, kuras uzdevums ir eh, tad noteikt, kuri produkti būtu par tādiem uzskatāmi. Un savā ziņojumā, kas bija jāiesniedz 13. gada sākumam, eh, beigām, tad, tad Runāju šeit par MVU aizdevumiem un citiem, kas būtu jāuzskata par šādu veidu produktiem. Tomēr komisija neievēroja šī ziņojuma rekomendācijas, kāds ir prasīts likumdošanā, kāds ir prasīts uh, regulā. Atkal komisija uzskatīja, ka tā zina labāk nekā Eiropas banka iestādes. Gribētu zināt, vai šeit gadījumā nav regulas noteikumu pārkāpumi, un otrkārt es gribētu zināt, kādēļ komisija neievēroja EBA rekomendācijas, kāds ir paredzēts likumdošanā. Es gribētu zināt, vai tas arī ir saskaņā ar Bāzēls konvenciju, jo Bāzēl 3 ļoti skaidri nosaka šo ierobežot ar um, valdību parādiem vai dažādiem riska darījumiem, bet netiek runāts par EBS obligācijām. Es gribētu zināt, vai atkal komisija jūs zina labāk nekā Bāzele un Eiropas banku iestāde. Gaidu atbildu no jums. Thank you. Paldies. FDD e šķiet neviena nav. Brīvā mikrofona nav. Komisija jau Bahans lūdzu. Good morning. Thank you. Labrīt. Paldies par doto iespēju atbildēt jautājumiem. Iespējams, sākšu ar jautājumu par delģētā akta pamatojumu un mērķi. Vēlos atgādināt, ka krīze norādīja uz mūsu likumdošanas potenciāliem trūkumiem. Par riskantiem darījumiem mums nebija nekāda pasākuma attiecībā uz likviditā, li, eh, likviditāti, piemēram. Tādējādi arī tika pieņemti tiesību akti likviditātes jomā, kā to norādīja godētie deputāti, tad šī joma tiešām ir ļoti sarežģīta, kompleksa. Te mums būtu jārīkos ļoti uzmanīgi, jāņem vērā mūsu pieredze, vecībā uz šo pasākumu īstenošanu, bet nu strādājam tagad pie vajadzības mazināt ievērums trūkums regulatīvajā satvarā. Un li, arī uzskatām, ka likvidētas aiguma koeficientam ir sava vieta banku likumdošanā. Tas jau ir atrunāts Bāzelē, balstoties arī uz rekomendācijām un nebasniegto analīzi. Tas ir ļoti labs pamats mūsu turpmākam darbam. Varam būt arī droši par to, ka šis delegētais akts arī ņem vērā tad deba analīzi rekomendācijas, un tas ir solis uz priekšu, piemērojamies Eiropas finanšu tirgus realitātei. Tagad atbildes Gigolda kunga jautājumu kādēļ šīs deleģētais akts, kā tas uh, ir izstrādāts komisijas dienestos, atšķīras no Bāzeles vienošanās un atšķīras no EBA rekomendācijām, kuras bija pievienot šeit tad, Bāzeles nolīgumam. Uh, E mēs balstījāmies uz EBA analīzi par dažādiem instrumentiem. Tas bija mūsu darba sākuma punkts komisijas dienestos, un mēs tiešām grib, godīgi arī strādājām uz tā pamata, un tehniskā analīze, ko veica EBA, atklāja, kas. Daži šie nosakas, sakam, obligācijas bija ļoti likvīdas, varbūt pat likvīdā vairāk nekā valstu parādu, un empiriskās analīzes norādīja uz to, ka tātad šīs sēguma uh, uh, obligācijas bija tām jāpievērš lielāku uzmanību nekā līdz šim. Tālāk par uh, šo vērtspapīrošanu. Mēs uh, zinām, ka EBA rekomendācijas bāzels nolīgums. Uh, izskaidrot pozitīvi par atsevišķiem instrumentiem, bet arī citi instrumenti sniedz ļoti labus rezultātus un ņemot varētu eh, vērtspapīrošanas aspektu un par to, ka tas ir jāatbalsta, ka tas ir alternatīvs veids, kā finansēt reālo ekonomiku. Līdz ar to bija nepieciešams arī deleģētā aktā paredzēt dažādas pieejas, lai atzītu arī vērtspapīrošanu kā pasākums, lai varētu finansēt, finansēt aktīvus lai varētu iet tālāk par eh, eh, to, kas eh, bija atrunāts Bāzelē un EBA rekomendācijās. Tad šī atšķirības vārdspapīrošana un par šī seguma koeficientu, te vēlamies arī uzsvērt to, cik svarīgi ir sadarbības ar dažādām bankām, krājbankām un uh, citām. To esam atrunājuši deleģētajā aktā. Un es gribētu, lai jūs visi saprast, ka bāzeles uh, nolīgums tika izstrādāts un kalibrēts attiecībā uz mazu starptautisko banku grupu sadarbību. Uh, un ņemot vērā arī tirgus, kas jau ir uh, pierādījuši savu likviditāti visās bāzels judikatūrās. Tātad bāzels nolīgums attiec uz ļoti šauru perspektīvu. Tādēļ uzspiest tagad to likviditātes prasībām, ņemot vērā, cik likviditātes regula ir svarīga, uzskatījām, ka tas būtu pārāk ierobežojoši un tas neatzītu tagad šo sēguma obligāciju tirgus un vērtspapīrošanas tirgus, kas ir ļoti efektīvi tīri uh, Eiropā. Un arī 8000 bankām Eiropā būtu tas jāievēro līdz ar to. Mēs rīkojamies tā, kā mēs rīkojāmies. Un Tas arī pamatoja mūsu pieju, lai veiktu nepieciešamos pielāgojumus un atzītu mm, finanšu tirgu specifiku. Un noslēgumā referenta komentāri reaģējuši uz tiem, vēlos arī viņu garā, viņam garantēt, ka deltētais akts nekādā gadījumā nav svarīgāks par pirmā līmeņa nosacījumiem. Nē, tie joprojām ir spēkā jo šie nosacījumi ir uh, pienākumi kapitāla prasība regulāņu, jo projām tie paliek spēkā. Deleģētais akts vienkārši um, pārnes likviditātes uh, sēguma koeficienta prasības. Uh, Darbā, ko veids starptautiski kā līmenī un ko iesaka ēba. Tad mēs šeit vienkārši pārnesam šīs prasības likviditātes, eh, likviditātes ziņošanas prasības, izdarām, piemērojam, bet nekadā gadījumā tas eh, ne, ne, nav svarīgāks pār eh, regulā atrunātajiem nosacījumiem prasībām. Uh, Tālāk par likviditātes modeļiem un ziņošanu mēs strādājam rokrokā ar EBA, lai nāktu klajā ar vienotu integrētu ziņošanas paraugu, kas atspoguļotu likviditātes ziņošanas mm, no pienākums, kāds ir atrunāts regulā, un kā tagad arī tas ir minēts delģētajā aktā, EBA strādā pašlaik, lai sagatavotu uh, ziņošanas modeļus. Cerams, ka tie būs mūsu rīcībā nākamā gada aprīlī. Un uzskatījām, ka nepieciešams seši mēneši, lai uzraudzības iestādes atbildīgās institūcijas varētu sagatavoties un izmantot šos jaunos modeļus un sākt ziņošanu atbilstīgi tiem. Tādēļ arī Tas paskaidro, kādēļ nepieciešams šis delģētais akts un kādēļ esam šeit minējuši 15. gada 1. aprīli, lai šajā datumā tad varētu notikt ziņošana atbilstīgi. Specifiskāk par MVU un citiem jautājumiem varbūt atsevišķi vērām par tiem runāt, bet pašlaik pielikšu punktu. Yes. Thank you. I think. Paldies. Tagad vārds referentam vēlreiz, lūdzu. Nē, papildus komentāru nav. Labi. Tad. Um, Kā jūs zināt, tad parlaments un padomu vēl trīs mēnešu laikā iebilst šim aktam, tad, tad līdz uh, 12. janvārim 2015. gads, nu tā ir sestdiena, bet, nu, uh, komentāru iesniegšanas termiņš iebildumiem līdz rītdienai 12. novembris. Līdz šim neesam saņēmuši nevienu komentāru sekretariātā. Tad es domāju, ka mēs varam pāriet pie nākamā punkta darba kārtībā. Mm, tāds komentārs par komisijas sacīto. Mēs kā parlaments uzskatām, ka Bāzele nav uh, tāds likumdošanas uh, institūts, un tas ir mūsu, demokrāt, tā ir mūsu demokrātiskā loma, to visu izvērtēt, atbilstīgi rekomendācijas piemērot un īstenot, balstoties demokrātisko mandātu. Item 3 is... Trešais punkts Eh, informācija pa valstīm, kas nav deleģētais akts, bet ziņojums, kas ir pieņemts komisijā 30. oktobrī par ekonomiskiem sakām prasībai sniegt informāciju pa valstīm. Un komisijas uzdevums šeit būtu izvērtēt vai šī informācijas sniegšana pa valstīm būtu ar negatīvām sekām. Šajā gadījumā e, padomei nāktos uzsākt grozīšanas procedūru, bet tā nav. Un tā kā šis nav tas gadījums, tad mēs dosim vārdu vispirms komisijai, lai tā nāktu klajā ar eh, saviem konstatējumiem. Paldies! Diemžēl eh, manas nodaļas vadītājs nevarēja ierasties savlaicīgi attaisnojumu iemeslu dēļ, tāpēc es pastāstīšu viņa vietā par konstatējumiem šīs ziņošanas uh, Eh, sakarā. Kā jūs zināsiet, 89. pants pieprasa institīcijām ziņot pār vairākām pozīcijām pa valstīm, bet, diemžēl, attēli eh, sistēma nevisai labi darbojas. I will, I will continue meanwhile. Um... Es turpināšu uzstāšanos pa to laiku. 89. pants eh, pieprasa ziņot par peļņu, eh, peļņas nodokli un publiskajām valsts subsīdijām, kas tiek saņemts pa valstīm. Ziņojums ir balstīts uz 89.3 pantu kapitāla prasību direktīvā, kas pieprasa komisijai īstenot vispārīgu izvērtējumu iespējamām negatīvām uh, ekonomiskām sekām. 31. decembrī šogad eh, san, eh, likumdevēji tiekas, un mēs vēl gribējām paspēt pabeigt šo tekstu skatīt iepriekšējā komisijā. Mērķis ir izvērtēt, vai ir iespējams negatīvas ekonomiskas sekas, un ja tādas ir, tad ir jāpārdomā Uh, par pienākumu grozīšanu. Par metodi runājot, mēs esam analizējuši interesēto pušu viedokļus, kas tika uzklausīti gan pētījumos, gan uh, E, citos veidos, e, taiskaitā konsultācijās, mēs esam veikuši ekonometrisko analīzi, lai analizētu dažādus aspektu, aspektus, to starp uzskaitas kvalitāti. Mēs esam pārskatījuši CBC ir konfidenciāls ziņojums, un mēs konstatējam, ka nevarētu būt negatīvu ekonomisku seku. Ir iespējama pozitīva ietekme, bet, kā jau sacīju iepriekš, šis ir pasākums, kas ir vērsts uz nākotni, tas balstās uz finanšu nozars caurskatāmību un atskaitīšanos Tālāk runājot par interesēto pušu viedokli, investori varētu labāk pieņemt lēmumus par investīcijām un paļauties uz banku atbildību. CBCR īstenotu labāku riska pārvaldību ziņojot institūcijām un samazinot um, transparency. Neveiksmi risku. Tālāk par ekonomis, ekonometrisko analīzi runājot, tika piedāvāts. Kā šeit ir paredzamas pozitīvas sekas tādas, kā Uh, pamatkapitāla izmaksu samazināšanās, labākā uzskaits kvalitāte. Oponenti galvenokārt atsaucas uz neizpratni no sabiedrības puses par atklājumiem datiem un papildu administratīvo nastu. Kopumām papildu caurskatāmība varētu nodrošināt papildus vadlīniju sniegšanu. Paldies, turpina priekšsādātājs. Dod vārdu referentam. Otomāram Kārasam. Paldies. Protams, Eh, nodokļu jautājumos eh, caurskatāmību pieprasa galvenokārt pilsoņi un pamatoti, un tādā veidā viņi atkal varētu sākt uzticēties bankām. Bet eh, gribu pieminēt vēl uh, dažus aspektus. Ziņojumā ir eh, teikts, ka dažādas ieinteresētās puses labprāt gribētu papildus atbalstu, ņemot vērā detalizētu uh, ieskatu dažos jautājumos. Nu, tas ir tā ļoti abstrakti definēts. Un vai tas ir iespējams un kā tad tas viss varētu reāli notikt. Otrām kārtām daudzas bankas uh, darbojas vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs un. tām ir um, jādarbojas caurskatām, bet tas uh, notiek uh, atšķirīgos veidos. Un, ja mēs runājam par šiem informācijas modeļiem, ja tie būtu vienkāršotāki un harmonizētāki, tas situāciju noteikti uzlabotu. Un gribēju pavaicāt, vai šīs papildus prasības ir bankām radījušas problēmas un vai EPA atbalsta šādu vienotu modeļu izveidošanu. Un priekšsēdētāji kungs, gribēju eh, pateikt, ka Bāzēlas, Bāzēla nav nekāds eh, likumdevējs un Un Bāzeles eh, komitejā dalību valstu pārstāvi, protams, ir pārstāvēti, bet tās dalība valsts, kas darbojas Bāzēlas komitejā, vai tās uh, veido kaut kādus priekšlikumus, uh, kas mums ir jāievēro. Šeit ir arī tā komitejas, komisijas uh, koordinācijas funkcija. Komisijai ir jākoordinē darbs starp dalību valstīm Bāzels uh, komitejā, un tai uh, arī ir savukārt jāatskaitās. Un mēs nesam uh, kaut kādi šeit, teiksim, mājas darba labotāji pēc tam, kad Bāzels komiteja pieņem savus lēmumus. Paldies! Thank you. That's the reason why this committee will now start a report exactly. Pēc komitejas sāks uh, sarunas ar komisiju par šī par uh, šo mandātu, jo tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums, ko jūs pieminējat. Nākošais Odo Bulmans no sociāldemokrātiem. Paldies, priekšsēdētāji, es gribu atbalstīt Totmāru sacīto, pateikties par darbu pie ziņojuma un apsveikt viņu, ka viņš ir izvēlējies Pricewaterhouse Coopers kā mūsu ārējo partneri šīs panelīzes veikšanai. Un tas, ko mēs uzzinām no tā saucamajiem Luksemburglīks apliecina, ka šie ļaudis zina, par ko viņi runām. Par politisko dimensiju deklarēšanai pa valstīm gribētu pasvītrot, ja gribētu citēt, ko es savā kopsavilkumā uzrakstīju citēju, eh, PricewaterhouseCoopers apstiprina, ka šobrīd eh, interese ir zema, bet tā pieaug. Arī man ir tāds iespējas, interesētība par šiem jautājumiem pieaugs konkrēti par deklarēšanu pa valstīm. Un domāju, ka šī komiteja ļoti pareizi uzstāja uz sarunām ar padomi un it īpaši ar padomi, kurai šī doma par atskaitīšanos pa valstīm ne visai patīka. Un visbeidzot, tik tiešām par ieinteresēto pušu piedāvājumiem. Es gribētu to stiprināt, iekļaut darba kārtībā. Mēs redzam, ka šāda deklarēšana pa valstīm sniedz savu labumu, un tā būtu jātiecina ne tikai uz finanšu, bet uz visiem uh, multinacionālajiem uzņēmumiem. T, uh, eh, un Tie ir mani secinājumi. Es gribētu, lai komisija nāk klajā maksimāli drīz ar priekšlikumiem. Thank you. Paldies. Turpina priekšsēdētājs. No ECR nav neviena. No ALDE. No GOE. Viegas kungs. Par šī pētījuma slēdzienu runājot. Varētu iznākt, ka sekas ir negatīvas papildus atklātuma mazināšanai Manuprāt, mēs neņemam vērā problēmas būtību, tāpēc, ka krīzes epicentrs atradās ārpus banku sistēmas. Ēnu bankās, nodokļu paradīzēs un nevis ierasto banku bilancēs, un tāpēc arī uz to pusi ir jāvēršās. Thank you. Paldies no zaļajiem. Paldies komisijai un PricewaterhouseCoopers par šo papildinājumu, lai varētu uzlabot uh, tiesiskumu Eiropā. Sākotnēji es biju skeptisks par to, ka šis uzdevums tika uzticēts PricewaterhouseCoopers, taču publicētais kopsavilkums ir līdzsvarots, un arī labā ziņa ir tā, ka sākot no nākošā gada Eiropā būs deklarēti dati pa valstīm Mēs jau vairāk kārt esam runājuši parlamentā, ka šis pienākums jātiecina uz vēl citām nozarēm, un man ir daži jautājumi komisijai. Ja šīs priekšrocības eh, nodrošina lielāku atklātumu, ja tas attiec uz bankām, tad ko tas nozīmē citām nozarēm? Vai komisija? balstoties uz šiem priekšlikumiem, pāries pie priekšlikumu, kas attiecas vis, uz visām nozarēm, jo lielākā daļa argumentu ir spēkā arī citās nozarēs. Otrkārt, pār eh, datiem par 2014. gadu. Kā jau jūs sacījāt, eh, par konfidenciālajiem datiem, vai komisija piek, eh, uzdos vai komisija meklēs iespēju publicēt šos datus un uh, lūgs piekrišanu otrajai pusē, tas varētu celt atklātumu, un visbeidzot, kad tiks publicēti šie dati, kad mēs varam sagaidīt šos datus pa valstīm eh, banku nozarē. Paldies! Vai FDD vēlas izteikties? Nē, tādā gadījumā pārējām pie nākošā punkta. Skaidrs, ka likumdošanas priekšlikums nav, netiek paredzēts. Vai komisija jautājums no zāles varētu sniegt īsu atbildi? Priekšsēdētājs mums būtu jāpāriet pie nākošā punkta, izņemot, ja komisija var uh, izteikties pāris minūtēs. Komisija. Ļoti īsi. Skatīšu jautājums apgrieztā secībā, sākšu ar pēdējo. Kad būs nākošais datu kopums pieejams? Pieļauju, ka 15. gada otrajā pusē un pienākums stājas spēkā ar 1. janvāru nākošajā gadā. Tālāk jautājums par eh, šīs prasības attiecināšanu uz citām nozarēm. Mēs uz to nevaram atbildēt, bet skatīsim šo jautājumu. Un esam eh, tādas domas dzirdējuši iepriekš. Tālāk par mūsu iecerēm, lai palielinātu skaidrību par to, kas tad īsti ir jāiekļauj atskaitē, mēs esam konstatējuši, ka e, peļņas efekti un gūtie labumi varētu tik pieaugt ar papildu skaidrību, un mums būtu varbūt iespējams kāda iniciatīva no komisijas vai kaut kas no nozars, ja CVCR tiktu attiecināt uz citām nozarēm, pār šiem jautājumiem mums ir vēl jāpārdomā. Paldies! Paldies! Un mēs varam pāriet pie pēdējā paketes punkta par deleģētajiem aktiem un sanācijas un atrisinājumu mehānismu. Atsevišķi sarunu grupas locekļi tikās 5. novembrī ar Itālijas prezidentūru, lai diskutētu par šo deleģēto aktu. Un Mēs runājām par eh, šobrīd padomis darba grupā apspriestajiem jautājumiem un pār institūciju pasākumiem attiecībā uz šiem deleģētajiem aktiem. Padoma un komisija nav lūgusi padomi un parlamentu oponēt deleģētajiem aktiem. Es uzskatu, ka šie deleģētie akti ir jāskata kā daļa no paketes un pilnīgi noteikti mūsu prerogatīvas tiks skatītas saistībā ar deleģēto aktu ieviešanu. Ieviešanu. Un mūsu prāts informācija, ko mēs esam saņēmuši par šo, šiem procesiem ir nepietiekama. un nav bijusi, nav mūsu komiteja saņēmusi oficiālu veidu informāciju, tā ir pienākusi pa dažādiem apkārtceļiem. Tas mēs nesam ar to mierā. Un tagad došu vārdu mūsu referentam Gulnāram Haukmarkam. Paldies! Es domāju, patiešām jāatzīmē īstenojušie akti ir ļoti cieši jāsasaista ar deleģētajiem aktiem, runājot par banku atveseļošanas rezolūciju. Tie nav gluži dvīņi, bet eh, tiem ir eh, jābūt patiešām saskaņotiem. Vairāku iemeslu dēļ. Tā ir vienotā likumu grāmata un mums ir jāievēro vienu un tie paši likumi gan Eirozonas valstīs, gan citās. Mums ir jāapzinās, šodien ir 11. novembris. ņemot vērā pieņemto likumdošanu un dzīves realitāti šiem abiem likumiem ir jātiek ievērotiem un jāstāj spēkā no nākamā gada 1. janvāra. Mēs komitejā apspriedāmies šī gada jūlijā un es teicu, ka deleģētiem aktiem un īstenošiem aktiem jāsaskaņojas ar likumdošanas tekstu, un mums ir uh, tomēr m, mm, jādomā arī par iespējamiem riskiem. Un komisija jau šo to ieviesa, ievies dažus labojumus un grozījumus, bet šīs uh, eh, diskusija gaitā es teicu, ņemot vērā politisko grupu nostādnes un šīs te diskusijas, Es teicu, ka īstenībā nav pat vajadzīgas milzīgas izmaiņas, lai kaut ko mainītu. Diemžēl tas nenotika tā, kā tam vajadzēja notikt. Priekšsēdētāji, gr kungs, mēs te e, runājam zināmā mērā par politisko prestīžu, un īstenojošie un deleģētie akti nevarēs stāties spēkā. Tas patiešām būs ļauni. Ko es gribēju teikt? Īstenošiem aktiem jāsaskaņojas ar delģētiem. Lai arī šī komiteja varētu tam dot savu svētību. Nu, tikai nedaudz atkārtošu to, kas jau izskanēja. Ir jānosaka mm, tā tad, kāda ir atvesināto finanšu produktu nozīme. Tas sasaucas arī uz banku glābšanas, sasaucas ar banku glābšanas deleģētiem aktiem. Domāju, ka komisijai savu darbu vajadzētu veikt labāk, runājot par riska izvērtēšanu un padomēji arī savus darbus kopīgi ar komisiju jāveic labāk pakāpeniski. Um, atkal ieviešot šī fonda izveidi likumdošanā. Es negribu īstenībā pārāk iedzināties detaļās. Nu, mēs jau drēbi pazīstam visai labi, par to esam diskutējuši jau gana daudz ar visām iesaistītajām pusēm. Uh, tiekoties ar Itālijas prezidentūru, mēs jau par to runājām arī pirms tam, un jāsaka, ka li, mazas izmaiņas varēja garantēt patiešām lielu izrāvienu uz priekšu, bet, diemžēl, tas nav noticis, tas nav realizējies, un, ja runājam par banku glābšanas uh, rezolūciju, te ir jābūt šai saiknei ar īstenojušiem aktiem. Es to jau pateicu kādreiz, un es arī tāpat varu atkārtot, ka gribu, lai komisija un padome dara visu, kas nepieciešams, lai mūsu komiteja varētu dot savus vērtību deleģētajam aktam runājot vaļsirdīgi, ja mēs nevaram dot zaļo gaismu procedūrai, ir patiešām reāls uh, risks, ka mēs nevarēsim pieņemt deleģēto aktu. Nu, mēs gribam no tā uh, izvairīties. Un nevajadzētu rūpēties tikai par politisko prestižu, jārūpēs par lietas būtību. Paldies! Referents par SRM Elizferēra. Paldies, priekšsēdētāji! Domāju, ka daudz uh, jau ir ticis paveikts, mm, nu, gan uh, ar jūsu rokām, gan ar Hokmārka kunga rokām. Un viens no svarīgākajiem vēstījumiem ir šī politiskā saikne starp deleģētajiem aktiem un īstenošiem aktiem. ņemot vērā parlamenta uh, labvēlīgo nostāju pret to, lai uh, šī sistēma spēku, stātos spēkā 2015. gada 1. janvārī. Mums ir ļoti rūpīgi jāizpēta visas detaļas un mēs kā parlaments Nedrīkstam apšaubīt pakotni kopumā, ja, piemēram, tiks noraidīts šis deleģētais akts. Nu, un tas ir tāds, kā iepriekš teiktā, apkopojums, bet, ja mēs runājam par īstenojošo aktu saturu, parlaments neapzinās, ka ir vēl uh, daudz nesaskaņotības, ņemot vērā banku sektora ar tavu uh, stabilizācijas mehānismu. Mēs vēlamies, lai teksts uh, tiktu noslīpēts, lai tas būtu saskaņā ar to, ko mēs esam teikuši pirmā līmeņa tiesiskajos tekstos un to, kas ir teikts BRT tekstā. Protams, mēs uh, apzināmies uh, šī pieslīpēšana saskaņošana, ko ir veikusi padome, uh, runājot par šo RSM legālo tekstu, runājot par uh, savstarpēji dažādu sadaļu neutralizāciju, tas visu loģiku um, sašūpo, ņemot vērā banku un uh, iespējamo valsts sniegto atbalstu. Un no 16. gada 1. janvāra eh, visas eh, vecās iemaksas tiks neutralizētas, ņemot vērā uz eh, katras bankas iespējamo riska profilu vērtībai vajadzēja būt 55 miljardiem, reiķinot, aprēķins balstot uz veciem depozītiem ekspozītiem, tādēļ bija neitrāls pārējas laiks, ņemot vērā dažādu sadaļu saspēli un banku iemaksas saskaņā ar BRDD un SRM radīs tādu pastāvīgu neatbilstību. Uh, ņemot vērā tās dalību valstis, eh, kur depozīti, ņemot vērā procentālo izteiksmi, ir augstāki. Un padomēji tas ir jāņem vērā, un tas, protams, visu sistēmu sarežģīja, un padoms un komisijas priekšlikums ir e, jāuzlabo un šis korekcijas mehānisms ir ļoti detalizēts, ļoti sarežģīts, tādēļ e, mēs, kad tikāmies ar padomi, nopratām, ka, nu, daudz vēl uh, Daudzi no šiem modeļiem, daudz no sistēmām vēl atrodas tādā plūsmā un kustībā. Tieši tādēļ mums uh, ir jāturpina uh, uzturēt dialogu. Mēs nevaram uh, apdraudēt SRM fondu, ņemot vērā iemaksas un Eh, mēs, eh, protams, nedrīkstam piemirst to, kas um, ir teikts pirmā līmeņa likumdošanā. Un uh, pēdējais komentārs, uh, nu, mēs visi pazīstam drēbu, mums tas ir ļoti labi pazīstams iztaustīts lauciņš. Un, ja mums būs jābalso, protams, tas ir um, atkarīgs no jums, priekšsēdētāja kungs, ir tātad jābalso 15. decembrī. Uh, Eh, plenāra sesijā, eh, lai eh, likumdošana varētu stāties spēkā janvārī, mums ir šeit varbūt spēcīgāk jādefinē savstarpēja apmaiņa ar informāciju un mēs neesam gatavi kaut ko upurēt šī kompromisa vārdā. Paldies, paldies. Ēnu referenti. Tagad varēs uzstāvēties. Diemžēl mums nav pārāk daudz laika. Tādēļ es lūkšu jums nerunāt ilgāk katram par divām minūtēm. Nu, protams, tiem, kas vēlas runāt. Alde grupa, Baldas kungs, ne? Tojers. Tātad jūs ēnu referenta vārdā runāsiet. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Uh, Abi referenti, eh, nu, pat tā starp rindiņām nekautrējās paust savu kritiku. Varbūt es runāšu tā vēl skaidrāk. Eh, Alde grupas vārdā komisijas priekšlikumā Eh, ir runāts par risku, bet šis jautājums netiek eh, aplūkots pietiekami padziļināt. Un īstenībā mēs gribējām, lai riskam, eh, riska faktoram tiek pievērsts vairāk uzmanības. Gribēju pavaicāt, kādēļ tas ir pieminēts daudz mazāk salīdzinājumā ar ekvivalentu ASV likumdošanas priekšlikumu. Uh, Un, ja runājam par uh, svēršanu, uh, risku izsvēršanu attiecīgās pīlāros, es domāju, ka risks šeit ir novērtēts nepietiekami. Un, ja runājam par bankas izmēru, uh, Protams, arī mazas bankas var, būt, var veikt ļoti riskantus darījumus. Kādēļ tad šīm šajā fondā vajadzētu iemaksāt mazāk nekā lielām bankām, kas varbūt nemaz neveic tik riskantus darījumus? Nu, tas man īsti nav saprotams, un es ceru, ka komisija uh, vēl detalizēti paskaidros, kādēļ uh, šī Ehm, šis risku faktors nav attiecīgajā tiesiskajā aktā pieminēts tomēr tā pamatīgāk. Paldies, Guve! Paldies, Demasī kungs! Jā! Visa šī procedūra bija domāta, lai izveidotu tādu glābšanas formu saskaņā ar pirmā līmeņa likumdošanu, bet uh, mums ir jāparūpējas, lai nākotnē neciestu uh, nodokļu maksātāji, bet eh, mums bija arī uzdevums eh, izveidot šādu glābšanas fondu, lai bankas pašas tajā iemaksā, bet, diemžēl, otrajā līmenī tas netiek garantēts. Te tiek eh, runāts par relevantiem institūtiem, ir jādomā arī par krājkasēm. Uh, Un šeit ir minētas arī mazākas bankas, kas uh, neveic augstu riska uh, darījumus. Un šeit ir arī valsts atbalsts, valsts garantijas. Mēs saprotam, ka tādas ļoti Eh, riskants darījums veicu, veicošas bankas varētu iemaksāt divu tik daudz um, salīdzinājumā ar tādām bankām, kas neveic riskants darījums un kam nav šādu riskantu produktu. Un ir īpašā likumdošana, ka dalība valstis var eh, to paplašināt uz tādām bankām, kam ir uh, līdz pat 3 miljardus liela bilance. Bet šajos priekšlikumos mums netīk tas, ka ir šis uh, op ka ir šī opcija, proti, ka dalība valstis var paplašināt šo aptvērumu arī uz mazajām bankām, runājot uh, par tā pa, paškapitālu un uh, garantētajiem noguldītājiem, noguldījumiem uh, un bilances summu, ka piemēram, 300 miljonu, 3 eh, miljārdi eiro, ja tur ir mazāks kapitāls, tātad eh, aptvērums neatiec uz šīm bankām. Uh, bet e, ir jādomā tātad e, par šiem garantētajiem depozītiem un paškapitālu. Vācijā šī situācija varētu radīt problēmas, tādēļ gribētu zināt, ko komisija mums vēlas pateikt. Protams, te ir jābūt arī juridiskajai noteiktībai, vai tad vajadzēs kaut kādā veidā arī no līgums grozīt, es īsti nesapratu. Paldies! Thank you. The translation was not exactly precise. Paldies priekšsēdētājs saka, tulkojums nebija īsti precīzi. Es tagad um, pateikšu komisijai, mēs padomēji jau teicām augstāk par 300 miljoniem garantēto depozītu. Un aktīvi zem 300 miljoniem un garantēti depozīti virs 300 miljoniem. Nu, es gribēju precizēt, saka priekšsēdētājs. Uh, Svens Gigolds lūdzu. Negribu, protams, atkārtot jau kolēģu teikto. Domāju, ka jā, riskam nav pievērsts pietiekam daudz vērības, skaitļi, ar kuriem iepazināmies eh, un kas izriet no datiem, ļoti eh, labi ilustrē, ka šeit tiek ņemts vērā uh, finanšu institūciju lielums, uh, izmērs un riska faktors tiek uh, aplūkots ļoti ierobežotā veidā, bet tas ir pret pašu mm, pirmā līmeņa likumdošanas būtību kā tādu. Un es tagad negribu atkārtot kolēģu atziņas, bet nu, viņiem bija taisnība šajā uh, uh kontekstā. Protams, jāņem vērā arī krīze. From an exemption uh, uh of the uh, CRR definition uh, of a bank. Jāsaka, ir jānodala tā tad, uh, kuras bankas uh, šeit ir jāiekļauj likumdošanas aptvērumā. Ir arī tādas bankas, kam citreiz ir arī garantija, kā teica Fabio Dimāzija kam ir arī valstu garantijas, bet kādēļ šī pielāgošanās riskam ir tik ļoti ierobežot, nu, iepazīstoties ar jūsu piedāvātiem skaitļiem. Es domāju, tas neatbilst pirmā līmeņa likumdošanas tekstu redakcijai, te ir jāveic labojumi un. To nevar uh, Uh, attaisnot ar tādu loģiku, kas ir uh, atsevišķi izvērtēta katrā valstī. Kāda bija loģika padomē? Proti, ja ir valsts, kurā ir uh, nu, riskantākas bankas, tā teikt, nekā citā valstī, uh, Un, ja, piemēram, jums ir jāmaksā vairāk tādēļ, ka citur ir arī mazāk riskantas bankas, nu, mēs gribējām cīnīties pret šādu domāšanas veidu. Diemžēl savos deleģētajos aktos komisija ņēma vērā padomus izmantoto loģiku, kas skatījās tikai uz katru valsti, bet nevis domāja par labu likumdošanu, bet tāda nebija mūsu vienošanās. Paldies! Feiberkungs lūdzu. Ferberkungs, atvainojos, saka priekšstādātājs, jāpaldies. Mēģināšu runāt lakoniski. Nu, gribu teikt, ka esmu izbrīnīts. Mēs te mēnešiem ilgi kopīgi ar komisiju diskutējām un visu laiku runājām par vienu un to pašu. Nu, tagad arī tās pašas uh, domas izskanēja zālē. Iepazīstoties uh, ar to, kas ir noticis uh, pēdējo nedēļu laikā komisijā, arī uh, runājot par konsultācijām, kas notika arī starp kabinetu vadītājiem, un jāsaka, ka šeit, nu, ledus ir tā pamatīgi sakustējies. Par ko tad mēs te vispār diskutējam? Un ja netiek vispār ņemts vērā tas, ko mēs prasām, un pēdējo brīžos te ir tāda, ka tirgus atmosfēra, te notiek tirgošanās un bļaustīšana, bļaustīšanās, kādēļ te mums vispār tas viss ir vajadzīgs. Tagad konkrēti riska izvērtējums, risku svēršana. Mēs te runājam par 75% griestiem, un tas uh, notika tikai tādēļ, ka kāds uh, paskatījās pa logu, un tas guva vairākumu atbalstu komisijai. Bet tā jau nav problēmas būtība. Šeit joprojām pastāv riski, un tas ir jāizlabo. Tālāk riska faktors. Mēs jau tūkstošiem reižu teicām, ka nevar būt, ka tikai 88% ir sekti un eh, te tiek palielināti aprēķini, vai risks ir problēma, vai bankas lielums ir problēma. Man risks liekas galvenā problēma. Uh, Un tas ir teikt arī pirmā līmeņa likumdošanas tekstā. Jā, nu varbūt še, deleģētie akti, un šeit varbūt nav tādi, mēs nerunājam par uh, dvīņiem, nē, mēs te runājam drīzāk par mātu un meitu, BRD un RSM ir māta un meita. Un tad, piemēram, mātes uh, gadījumā šeit ir viena likumdošana, bet runājot par meitu, atkal viss tiek uh, aizmirsts, nerunājot ne par risku, ne par bankas izmēru, bet gan sāk runāt par to, cik maksā atstās katra valsts. Tātad, nu, apmēram māte nezin, ko dara meitu un otrādi. Un jāsaka, Eiropas Savienībā um, te jau ir mainījušies līkumi un jāsaka, ka šīs promotional banks, jeb veicinošās bankas uh, piesaista valstu līdzekļus, tās izsniedz kredītus uzņēmumiem, kas ir valsts garantēta un tādēļ tās jau ir tādā īpašā valsts paspārnē. Paldies! Es tevi labprāt, uh, Markus, nosūtīšu. Um, likumu no Ziemeļrainas Vēstfālens no zāles kliedz Gīgolta kungs. Tagad eh, Pēters Simons lūdzu, paldies. Es gribēju tagad īsi izteikties. Mēs te nerunājam par to, ka vajadzētu uh, mest klupšanas akmeņus uh, mūsu ceļā un kaut ko te par nodalījumu uz atsevišķām valstīm. Nē, mums ir jānā par to, ka e, likumam ir jāstājas spēkā 1. janvārī. Juridiskā drošība ir garantēta tikai tad, ja mēs. Uh, varam parūpēties par to, lai uh, bankas nesūdzēs, un bankas uh, nesūdzas, un bankas jau varētu sākt sūdzēties, teikt, šeit nav nekāda juridiskā pamata. Pirmā līmeņa teksts RSM attiecas uz 69. pantu. Uh, runājot par vienu procentu visu kredīti institūciju garantētiem depozītiem visās dalību valstīs, ņemot vērā īstenojošo aktu. Tas jau ir otrais līmenis. Nu, es to nevaru pamatot tādā veidā. Tālāk ir teikts, ka šeit nedrīkstētu radīt negodīgu konkurenci starp dalību valstīm. Uh, Un tad te tiek runāts par iemaksu stumdīšanu turpu šurpu, un tie, tās ir tādas iemaksas, kas ir daudz augstāks par visiem risku kapitāliem, un kādu argumentāciju jūs šeit um, izvēlaties, lai varētu atkāpties no 69. pānta otrā līmeņa tekstā, tas īstenībā panāk tieši pretējo. Un tādēļ es lūgtu konsultēties ar parlamentu juridisko dienestu, lai tiktu pārbaudīts juridiskais pamats. Mums ir jābūt patiešām uh, Uh, ļoti stabiliem, nevis jāpieņem kaut kas tāds, ko mēs pēc tam nevaram attaisnot. Paldies. Thank you. Par Vanš Beres. Beres kundze. Um, merci beaucoup. Paldies. Paradoxāli, man liekas, ka ja šis jautājums būtu viegli atrisināms, mēs to būtu atrisinājuši pirmajā līmenī. Uh, Eh, tas iemesls, kādēļ mums ir jāsaskars ar šīm grūtībām, tas ir tādēļ, ka mums vienkārši nav izdevies to atrisināt pirmajā līmenī, un tagad ir, eh, nu, situācija visai steidzama. Uh, Pateicos referentam, pateicos komisijai Itālijas prezidentūrai par mobilizāciju, lai varētu rast risinājumu, kas būtu apmierinoši visiem. Vēlos šeit arī pievienoties kolēģiem un paust arī bāžas par to, kādā veidā tiek informēts parlaments, jo ņemot vērā, ka visi ir mobilizējušies, ir ļoti svarīgi, lai informācijas plūsma Mm, nu, nepārtrauktos, un to arī mēs dzirdējām pēdējā uzrunā, kad ir šī juridiskā neskaidrība e, novērojama. Pār, tad var arī rasties dažādi pārpratumi, un tas nav labi, ja mēs runājam par likumdošanu, kas ir tik ļoti būtiska. Uh, Es piedāvāju šeit savā starpā nestrīdēties un uh, runāt par dalību valstu un sabiedrības interesēm, jo šajā komitejā arī redzēju ārpus uh, ierastajā procedūrām uh, aktivitātes, kas, manuprāt, atspoguļo un atbilst dažu banku dalību valstu interesēm, bet, nu, tas nāk par sliktu citām interesēm. Uh, kuru mērķis bija varbūt privileģēt banku struktūras, nevis citas struktūras. Un to, ko mēs uzrakstījām pirmajā līmenī, gan kas attiecas uz uh, samērību, uz uh, garantijas klauzulu, banku struktūru un arī nekropļojot dažādās banku struktūras, es domāju, ka mums ir nepieciešams iziet no strupceļa, kurā esam nonākuši, un tādēļ ir nepieciešams panākt līdzsvaru. Uh, starp diversifikācijas riska izvērtējumu un risku kā tādu. Es domāju, ka komisijas un arī prezidentūras atbalstītais priekšlikums šeit iet pareizajā virzienā. Es ceru, ka ātri varēsim vienoties uz šie priekšlikuma pamata. Paldies! Un pēdējais Alēns Lamasurs. Paldies priekšsēdētāji kungs! Atsaucoties uz Beres kundzes sacīto. Vēlos norādīt, ka jā, mēs visi jūtamies nedaudz nērti šajā lietā. Banku iemaksas izskatās pēc tādām eh, nodevām, obligātajiem nodokļiem, un tad, protams, ir arī šeit eh, vēlme uh, padomē, bet arī Eiropas parlamentā, nu, rīkoties kā tečeres kundze. Es vēlos atgūt savu naudu, I want my money back. Mēs gribam būt droši, ka banka ne, bankas nezaudēs, un, protams, tas viss ir Eiropas sabiedrības interesēs. Tas ir komentārs, kādu mēs izteicām pirmo reizi. Kad par šo runājām ar komisijas klātbūtni dažas eh, nedēļas atpakaļ, un toreiz komisija atbildēja, sakot, ka uh, Eh, šī, šo problēmu tā atrisinās īstenošanas akta kontekstā, bet kas attiecas uz deleģēto aktu, eh, komisija šeit pieturas pie objektīviem kritērijiem, neapstrīdumiem kritērijiem. Tādējādi es tiešām arī novērtēju to, kādā veidā tad uh, komisija pierādīs to, ka īstenošanas aktā un delģēšanas aktā, ka komisija tik tiešām uh, ir ņēmusi vērā šos neapstrīdamos kritērijus, kuriem nebūs. Uh, i, nu, ietekmē privileģētu atsevišķu valstu dažādās banku struktūras, lai katrs tad arī var uh, mājā paskaidrot to, ka šī sistēma tiešām atbilst Eiropas interesēm. Gribētu, lai komisija to paskaidro. Paldies! Paldies! Nu, tagad ir pienācis laiks dot vārdu komisijai Lūdzu Garsankungs. Liels paldies, priekšsēdētāji! deputāti arī paudi savu pārsteigumu, tagad paudīšu savu pārsteigumu, jo deleģētie akti ir vēl bezprecedenta apmērā izdiskutēti šajās diskusijās. Mēs nevēlētos lietas kļūt par precedentu. Un tas ir pamatot, ir noticis, jo deleģētie akti šeit bija ļoti svarīgi un šķiet, kā vienojamies arī, kad pēdējais tikāmies 2. oktobrī vērā arī šī procesa ietekme, arī sadarbība ar parlamentu ietekmi, tad delģētais sakts ievērojami ir mainījies, ņemot vērā parlamentu nostāju, jo īpaši Ferēras kungs sacīto, Akmar kungs sacīto kopš jūnija pirmo teksta projektu, ko diskutējam jūlijā, un tad gala pieņemto tekstu. Līdz ar to mēs nevaram pieņemt uh, tāds teikums, ka tas, ko mēs sakam, šķiet nekad netiek ņemts vērā. Tā tas nav. Tas, ko mēs dzirdējām šajā parlamentā, tas, ko, nu, teica uh, Lamasūrkungs, tas ir dažkārt pretrunīgi. Pretrunas starp deputātu nostājām. Ne visas nostājas, kas šeit ir paustas un ņemts vērā, komisija izmanto arī šeit savus pilnvaras. Uh, un uh, ceļ jums priekšā to, ko komisija uzskata pāri uzmanīgi līdzsvarotu deleģēto aktu, ņemot vērā visas apsvērumus, jo īpaši to, cik svarīgi ir riski. Šai sakarā es nedomāju, ka te mums vajadzētu pavadīt pārāk daudz laika runāt par deleģēto aktu, jo komisija, kā jau teicu, uzņemsies savu atbildību, tagad parlamentam jāuzņem savu atbildību un jāpasaka, vai parlaments vēlas pieņemt dēļģēto aktu vai neņemot vērā visu pakotni, ko jūs ļoti korekti arī pieminējāt. Taču daudz no šiem punktiem jau ir izdiskutēti un atsaucos šeit arī uz deputātu, kas pauda Aldes viedokli, kā arī diskusijas, kas mums bija ar daudziem skaitļiem, visi dokumenti ir pieejami Eiropas parlamenta deputātiem. Mēs paskaidrojām tur ļoti skaidri, ko mēs esam un kādēļ darījuši. Tas ir atspoguļots uh, ļoti labi attiecībā uz pirmā līmeņa konsekventu piemērošanu. Es neatceros. Uh, Kalda deputāts, uh, kas bija toreiz klāt, ka viņš būtu teicis šo pašu. Tagad vērsīšos pie īstenošanas aktiem, kā jūs noteikti atceraties, kā Lama Sūrkungs atgādināja, kad noturējām pēdējās diskusijas, iepriekšējās diskusijas šajā komitejā par deleģētajiem aktiem, es norādīju uz to, ka mēs balstāmies šeit uz eirozonu un nevis uz katras valsts viena procenta noguldījumu mērķa līmeni kam būtu ļoti nozīmīgi, nozīmīgi sekas un ka komisija nebija iecerējusi izmantot deleģēto aktu. Lai to apstiprinātu, to mēs neņemam vērā deleģētajā aktā. Tas ir jābalsta uz objektīvo kritēriju risku apmēru, bet uh, tā kā pirmais līmenis paredzēja iespēju uh, šajam pārejas režīmam, tad komisija arī pārdomāja iespēju nākt lajā ar šādu pārejas režīmu. Un noslēgumā izteikt, prie, izteikt priekšlikumu, tad, tad, kad vēlties, varam specifiski noturēt diskusijas tieši par šo elementu. Tālāk par Dildieta akta projektu. Kā tas, tad, tad īstenošanas akta projekts, kad tas piemērots tieši tad, tad kad ir piemērots delģēšanas akts. Lai šeit gribētu norādīt uz termiņiem, par ko esam vienojušies pakotnes īstenošanai, ka īstenošanas akts iespējams tiks pieņemts šonedēļ formāli komisijā, tādā pat formātā, kā principā tas tika pieņemts 21. oktobrī. Jūs noteikti ievērojāt, kā, lai varētu ievērot uh, un uh, respektēt iekšējo tirgu, mēs visus uh, būtiskākos noteikums esam iekļāvuši deleģētajā aktā, jo vēlējāmies, lai banku savienības joma. Uh, Dalība valstis nevarētu šajā jomā atkārties no kopīgiem noteikumiem. Tādēļ 99% no visiem noteikumiem ir delģētajā aktā, un es domāju, ka parlamentam par to vajadzētu priecāties. Tad vēl svarīga, svarīgs uh, jautājums, kas tiek uh, minēts īstenošanas aktā, ir šī deviācija. Kā Verērs kundze norādīja? Mēs norādījām, nu, ka sistēmai, kas atspoguļo šo jautājumu, tad, tad uh, sākotnējais priekšlikums, kur būtu viens šis single backstep un nebūtu šie compartments, tad vienotais fonds, tad nebūtu vajadzīgs šis pārējais periods. Uh, ja mēs eh, padarītu šo sistēmu pieejamu, tad eh, bankā pašā būtu jātiek galā ar rezultātiem, bet, nu, tāda nav īsta situācija. Likumdošanas procesa beigās es zinu, ka eh, tas nepatīk parlamentam, nepatīk arī komisijai, bet nu, tādi ir sarunu rezultāti. Tagad mums ir sistēma, kur ir šie, um, šīs kategorijas un uh, arī šis. Uh, savstarpējs um, rādītājs, un tad vienīgā lieta, kas tagad būtu jāpadara savstarpēja no pirmās dienas, tās ir iemaksas. No dalībvalstu perspektīvās arī būtu jautājumi, kādēļ uh, dažām dalībvalstīm būtu jāmaksā par citu kompartmentiem, ja viņiem nav piekļuve uh, naudai, un uh, šis ļoti svarīgs visas konstrukcijas loģikas jautājums. Uh, Komisija uzskatīja, ka būtu saprātīgi padarīt savstarpēju šo iemaksu, li, iemaksu likmes aprēķinu veidu. Tāpat laikā, protams, tas ir īstenošanas akts. Tas nozīmē, ka padomēji būtu jārīkojas, kā nu, tā uzskata to par vajadzīgu. Arī Eiropas parlamentām, protams, ir savs vārds šeit sakāms, pateicoties pakotnes loģikai. Mēs esam kopīgi likuma izstrādātāji, lai nāktu klajā ar tehniskiem risinājumiem. Sistēmas loģika, kas tiek piedāvāta, ir ļoti uh, spēcīga. Viņš ir saistīta ar uh, loģiku attiecībā uz šo komponentu progresīvu um, padīšanu par savstarpējiem. Tagad īsi atbild no referentiem. I, I is, um... Es nedomāju, ka mm, liela vajadzība šeit ir sniegt atbildes. Mums tas ir jāats, jāapspriež parlamentā. Domāju, ka sap prātīgi no mm, padomes puses izpildakta sakarā uzklausīt parlamentu viedokli. Un ceru, ka būs iespēja, kad mēs uzlūkojam rezultātus de deleģētēm aktam un izpildaktam, tad eh, kādas ir nianses. Paldies, Elīza Ferreira! Paldies, priekšsēdētāji. Gala komentārs. Domāju, ka liela pūliņa ir jāpieliek no visām pusēm, kā tikko norādīja Hokmarka kungs. Un es sagaidu, ka nebūs kādas pēdējā brīža svārstīšanās, kā parlaments izkļūst no nērtās situācijas Bet, ja mums nebūs stabilas nostājas, it īpaši SRM ietvaros, kur viss plūst un mainās, tad mēs varētu balsot par abiem tekstiem kopā un izveidot paketi pēc 1. janvāra nākošajā gadā. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Šī bija prioritāra diskusija. Un Garsāna kungam varu piekāpties, ka notiek konsultācijas un diskusijas priekšsēdētāja līmenī pirms deleģētā akta pieņemšanas, un mēs to novērtējam, tāpat atzīstu, ka vairāki jautājumi parlamentā, kas tiek skatīti, ir tikuši atspoguļoti teksta grozījumos protams, ne visi, un loģiski pastāv iespēja atšķirīgiem izvērtējumiem mūsu komitejā par to, vai risks ir pienācīgi ņemts vērā. Taču tomēr varu jums piekrist, un tagad mums pienāktos pārbaudīt, vai izpildakts ir īpaši tagad, kad tas no komisijas pāriet uz padomi, atbildīs situācijai, kad 99% noteikumi ir deleģētajos aktos un ir mehānismi, kas var tikt izvērtēti atšķirīgā veidā, taču uh, Es varu piekrist, ka šeit ir sava loģika, tāpat kā mutualizācijai un pārējai no BRD modeļu uz SRM modeli. Sava loģika šeit ir, komisija vienmēr ļoti e, viedi meklē risinājumi, taču mūsu problēmas daļa ir tā, ka ja mums pieprasā pātrināt spēkā stāšanos. Neiebilstot tad, mēs to nevarēsim akceptēt līdz brīdim, kad tiek saņemta garantija, kad, tad, kad eh, pār izpildakta stabilizēšanu, ka tas netiks grozīts. Tad, kad padomu mums to apstiprinās, tad mēs varēsim nodrošināt savu devumu, lai garantētu to, ka spēkā stāšanās notiek eh, pienācīgajā brīdī. Nu, tā tad mēs rūpīgi sekosim diskusijai, tagad bumba ir padomas lauciņā un mēs eh, sekosim padomas reakcijām. Un piekrītu arī daudz, daudz eh, kam no tā, ko jūs sacījāt, taču uh, atsevišķā brīdī informācijas plūsma pār kādu konkrētu risinājumu, kā skatīt to vai citu problēmu un e, asimetrija starp BRD un SRM nebija pienācīga. Un mēs uzzinājām pār atsevišķiem risinājumiem un e, sekām no citiem avotiem un nevis no komisijas. Mums vajadzētu to paturēt prātā. Šķiet, ka jūs gribējāt izteikties par saviem e, 300. Gesankungs, Olivier, Jūs zināt, kā tad, kad mēs runājām par potenciālo formulējumu problēmu par šiem 300 miljārdiem, jūs pār to nekomentējāt, varbūt jūs tagad to varētu. Priekšsēdētāji, Un varbūt par vēl vienu paziņojumu. Jā, tik tiešām, Mēdevā Zēkungs, mēs apzināmies šo uh, jautājumu un pēdējā brīža eh, sagatavotais teksts nav vislabākais. Tāpat arī mēs apzināmies to, ka zem 300 miljoniem bankas negūs iespēju piekļūt šai sistēmai. Pirmkārt, ja problēma pastāv, tad juristi meklēs tai risinājumu. Vai teksts nevar tikt interpretēts tā, lai iekļaut šo situāciju un pieņemot, ka nevarētu iekļaut tāds cik plaša problēma varētu būt. Mēs runājam par sešām iestādēm no 400, protams, tās neatrodas vienā val... tā satrodas vienā valstī, kur jūs zināt. Taču viss ir atkarīgs no teksta interpretācijas. Mēs varētu ieteikt padomēji precizēt to padomas izpildaktā, jo problēma rodas ar vienu dalībvalsti, kas ir Banku Savienības dalībvalsts, un tas būtu viselegantākais veids, kā šo problēmu sakārtot. Paldies, turpina priekšsēdētājs, un mēs tagad varētu šīs eh, visai dedzīgās debates beigt. Paldies komisijai, paldies dalībniekiem. Un mēs varam pāriet pie darba kārtības ceturtā punkta, kas ir viedokļa apmaiņa. Es redzu Tomasu Līzi. Sveicam! Okay, let's start immediately. Ķersimies pie darba. Šī ir pēdējā viedokļa apmaiņa ar Tomāšu Vīzeru. Šajā kapacitātē starp citām viņš ir Eiropas statistikas, statistikas pārvaldes SG vadītājs Viņa mērķis ir ziņot par Eiropas statistikas prakses kodu un statistikas sistēmu kopumā, un šajā sakarā Vizerkungs atsauksies uz vairākiem ziņojumiem, taiskaitā par Eurostat eh, pārvaldes aparātā pieņemšana darbā un atbrīvošana, tas ir arī būtisks eh, jautājums trilogā, kurš atsāksies un kurš ir pagaidām bloķēts šīs problēmas dēļ. Un tagad bez kavēšanās došu vārdu uz desmit minūtēm Tomasam Vīzeram. Thank you very much. Uh, thank you very much for uh, the invitation. Paldies par uzaicinājumu un par lielo interesi par Es kāp ziņojumu. Šī ir pēdējā reize, kad man ir iespēja uzstāties šajā kapacitātē un runājot pār es kāp lomu, tad ir tikai viens sabiedrotais. Uh, uh... ir pēgap. Ja jūs dodat ne, nevēlamas padomas par pārvaldības jautājumiem, tad E, tas var novest pie maigi izsakoties domstarpībām. Šis gada pārskats attiec uz Eirostats, mēs esam e, veikuši pārskatu šai iz, institūcijai un visā atskaites periodā e, no, tika veikts pārskats nacionālajiem statistikas, nacionālajām statistikas pārvaldēm. Uh, Eh, tāds pasākums notiek otroreiz. Eh, ziņojums balstās uz Eirostat atbildēm, eh, uz pašizvērtējuma anketu, tāpat arī mums ir notikušas intervijas ar Šāronu Bolzu, ar komisāru Šemetu, ar citām personām. Pirmkārt, mēs konstatējam, ka Eurostat ir labi funkcionējoša statistikas iestāde. Eiropas um, statistikas sistēmā ir tendences, kuras mēs analizējam, ņemot vērā Eurostat divkāršo pa trīskāršo lomu. Tas attiec uz komisijas iniciatīvas tiesībām, kas ir parasti tradicionālā komisijas loma no vienas puses, no otras puses. Eh, tas var tikt, eh, tā var tikt skatīta atsevišķi sistēmā, eh, kur tā ir ar koleģiālāku konsultanta lomu un nevis kā eh, komisijas eh, vēl viena ģenerāla direkcija. Un iespējams, ka pār eh, šo duālu lomu mums būtu jārunā. Katrā ziņā pastāv partnera pastāv zināmas grūtības par attiecībā uz eh, tie, tām statikas, statistikas iestādēm, kas ir centrālās bankas pakļautībā. Mēs konstatējam, ka, ka mūsu spēks gulstas pieejamos juridiskajos instrumentos, Eirostats eh, apņemšanās eh, strādāt kvalitatīvi ir spēkā esoša, un arī mēs strādājam pie savas metodo metodoloģijas. Ir sagatavot 16 ieteikumi, es iziešu cauri pa tematiem, 4 ieteikumi attiecībā uz noteikumiem par statistikas pārvaldes eh, augstākā līmeņa darbiniekiem, tālāk ir ieteikumi par eh, kvalitāti, ieteikumi par metodiku, par darba procedūrām, par informācijas izplatīšanu, kas ir ļoti būtisks kalendāra sakarā, mums ir ieteikumi lietotājiem un ieteikumi pār rekomendāciju, par koordināciju. Eirostāts saņēma iespēju iepazīties ar tām, reaģēt, un ir tikai viens viedoklis, kurā mums ir domstarpības un kas nav pārsteidzoši, kas attiecas uz rekomendācijām par darbā pieņemšanu un atbrīvošanu no darba. Tagad daži vārdi par notikumu attīstību. Papildus darbam pie ziņojuma mēs strādājām pie jautājumiem nacionālās sistēmās, nacionālās statistikas pārvaldēs, attiecībā pret Eiropas statistikas sistēmu. Šogad rudenī mēs sagatavojām divus ieteikumus. Viens pasvītro to, cik svarīga ir Eirostat neatkarība un attiecības starp Eirostat un Eirosistēmu, kur ir zināmas, pastāv zināmas problēmas ar kom kompetenci nodalījumu. Otrais ieteikums tika adresēts Vācijas lēmēja iestādēm attiecībā uz vecāko amatpersonu eh, iecelšanu uh, darbā. Mēs to darījām tāpēc, ka savā laikā mēs atbalstījām spēcīgus nacionālos statistikas institūtus un viņu neatkarību. Un ir viens jautājums, manuprāt, politiski nepietiekami atzīts, proti, uh, par to, kā statistikas tiek izmantotas e, e, kā politiski un ekonomiski kontrolas līdzekļi, domāsim pār dažādiem pieņemtiem likum, noteikumiem un par attiecīgi pieaugošo politisko spiedienu uz statistiķiem, lai dati netiktu uzkrāti un izplatīti neatkarīgā veidā. Domāju, ka e, par šiem jautājumiem nākotnē ir jādomā daudz vairāk nekā līdz šim. Vairākos gadījumos e, šī neatkarība ir krietni jāveicina. Ir um, tomēr statistikas ziņā vērojama, ievērojama uz e, labošanās dalībvalstīs, tomēr atsevišķās situācija ir visai trausla. Tāpat ir vienā uh, e, institūcija, kas ir dabisks mūsu sabiedrotais, un tas ir uh, Eiropas parlaments. Esmu nonācis gandrīz līdz galam ne tikai ar savu preze prezentāciju, bet arī savu um, trīs gadu vadības misiju es kā padītāja matā esmu uh, varējis būt uh, par atbalstītāju Mūsu darbam jauno eskapa darba grupa tiek veidota, ekonomikas un finanšu komiteja ir piedāvājusi Somijas kandidātu vadībai, viņš ir valsts sekretārs finanšu ministrijā Helsinkos, un viņam aiz muguras ir gara karjera e, ekonomikas politikas koordinācijā, un cita starpā viņam ir ilgadīga pieredze vadot uh, FC statistisko komiteju. Padomes izvirzītie kandidāti varētu būt Kopš, Martina Gusmana uz otro termiņu, Giovannini uz pirmo termiņu un pastāv iespēja, ka parlaments papildina šo grupu ar tikpat daudziem un kvalificētiem darbiniekiem. Mums būs darba nodošanas un orientējošās debatas janvārī. Esmu pārliecināts, ka arī nākotnē sadarbības starp šo parlamentu komiteju un es skatu būtu tikpat auglīga un pozitīva Eiropas statistikas neatkarībai un politikas veidošanai, kā tas ir bijis līdz šim. Un esmu ietaupījis desmit sekundes. Paldies! Paldies! Paldies par šo prezentāciju. Mēs, protams, jūs vienmēr atbalstīsim jūsu darbā un e, vēlēsimies padarīt Eiropas e, statistikas sistēmas darbu vēl labāku. EPP. E uh... Protams, arī sekosim jauno uh, locekļu iecelšanai amatā. Gāra Pēdēļas kundze būs pirmā runātāja, viņa pārstāv tautas partijas grupu. Lūdzu, paldies! nerunāšu ungāru valodā. Man teica, ka ņemot vērā tehniskas problēmas, nav aktīvā tulkojuma. Nu jā, es labprāt gribētu, būtu, būtu gribējis runāt. Ungāru valodā, nē, tomēr es varu runāt laikam. Gribēju teikt, ka statistika demokrātisko procesu nodrošināšanā ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem. Un tā ir svarīga arī labai pārvaldei. Un, protams, ir jāparūpējas, lai cilvēki ticētu šai statistikai. Mums šī uzticība ir jāatjauno. Tādēļ Vīzela kunga priekšlikumi ir ļoti vērtīgi. Pateicoties tam, ir iespējams veidot jaunu um, atskaites, demokrātiskās kontroles ietvaru. Statistika ir uzticama, vērtīga, ja tā ir izmantojama. Tā ir jābūt aktuālai, vienmēr pieejamai un jātiek balstītāji uz uh, tādām labām datu apkopošanas metodēm. Un, protams, jābūt garantijām, ka statistiku ir iespējams uh, pārbaudīt. Es piekrītu tam, ka mēs nevaram iejaukties uh, valsts statistikas biroja darbā nepamatoti, neataisnoti. Mums ir arī dalību valstu birojiem jāsniedz padomi, tehniska palīdzība, tad mēs saņemsim tādus statistikas datus, kas ir izmantojami un uzticami. Ja dalība valstu statistikas biroja piedāvā informāciju, kas varbūt nav gluži precīzi, mums ir jābūt iespēja kaut ko darīt. Mums jāgarantē kvalitatīvu datu apkopošana un statistikas birojiem jābūt neatkarīgiem un biroju vadītāji jāieceļ darbā, jāieceļ amatā caurskatāmā veidā. Ja tas tā nenotiek, mums ir jābūt iespējai reaģēt un procedūras labot. Mums jādomā sistemātiski, mums sistēma jāapko, jāaplūko kopumā. Statistika, vai nu tā ir dalībvalsts uh, līmenī veikta, Eiropas, reģionālā, lokālā, neatkarīgi no tā, kur šie dati ir apkopoti, tiem ir jābūt uh, precīziem, uzticamiem un uh, cilvēkiem, kas strādā statistikas birojos, jābūt absolūti bezparteiskiem un politiski neietekmējumiem. Jā, mēs dzīvojam pasaulē, kas mainās ļoti ātri katru dienu, un arī statistikas uh, ievākšanai ir jābūt pielāgotai šiem uh, jaunajiem apstākļiem. Mums ir jāaktualizē statistikas metodes, jāievieš jaunas procedūras un tā tālāk. Ir arī uh, jāpadara stingrāks šis vienotā tirgus pilārs un. Uh, protams, ir regulāri jāsako mm, pārmaiņai, attīstībai vienotajā tirgū. Datiem jābūt uh, uzticamiem, izmantojamiem un uh, pieejamiem, kā jau teicu sākumā. Ir jābūt uh, datu bāzēm, tiešsaistes režīmā. Mums ir dati varbūt jāprezentē ne tikai kā tādi sausi skaitļi, var veidot arī, nu, grafikas, tabulas, um, dažādus attēlus. Un ir 500 miljoni iedzīvotāji Eiropas Savienība, 500 miljoni pilsoņu tikai maza saujiņa no viņiem ir akadēmiķi, bet mēs gribam, lai viņi varētu arī šos datus izmantot un iepazīties tiem, tādēļ ir jābūt arī attēliem. The... SD Upajiekungs. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau teicām, šis jautājums mums ir absolūti svarīgs. Statistika. Uh, informācijas kvalitāti, caurspīdīgums kas varētu veicināt, nodrošināt, tas, protams, ir Eirostata neatkarība. Kā jau to teica arī priekšsēdētāji kungs savos ievadvārdos, lasot savu ziņojumus, mēs īpaši pievērsām uzmanību rekomendācijām par darbā pieņemšanu, un arī, ka Eirostata ģenerāla direktora um, iecelšana būtu jāprecizē likumdošanā, lai tur nodrošinātu atvērtu konkurenci, un šai komitejā arī esam strādājuši pie Eiropas statistikas reformas. Pa, varu piekrist jūs sacīt vadītājiem lasot uh, jūsu ziņojumu, bet vēlos iet vēl arī tālāk. Detalizēt gribētu dzirdēt tieši, kāds ir jūsu viedoklis, jo arī es iestājos par to, ka Eiropas parlamentam būtu arī jāspēlē sava loma um, Eirostat mm, direktoru neatkarības garantēšanā, gan kas attiec uz viņu darbu. Uh, gan kas attiecas, piemēram, uz viņa atlaišanu gadījumu, lai tas nenotiek politiski iemeslu dēļ. Ko jūs saprotat ar uh, ģenerāldirektoru iecelšanas uh, grozīšanu, izmaiņas, kas būtu jāmaina, kāda sistēma ir jāizveido, lai garantētu aerostata un darbinieku neatkarību. Jūs arī ievadvārdos runājāt arī par ierobežošanas problēmu, par uh, spiedienu uz statistiķiem. Varbūt arī šajā komitejā mēs par to varētu runāt vēl vairāk. Jūsuprāt, kas mums būtu jādara, kas jāizveido? Otrs jautājums. Vēlos atgriezties pie Ērustata pēdējo pētījuma par uh, nabadzības attīstību Eiropas Savienībā 2013. gadā. Nabadzības līmeņi ir ļoti satraucoši un redzam, ka taupības politika praktizēta vairāk dalību valstīs skar tieši nabadzīgāk spēkos. Tādēļ arī ļoti svarīgs Eurostat pienesums tieši nabadzības jomā. Vajadzētu runāt par šīm absolūtiem aktualitātēm, arī par Luksemburgas informācijas noplūdi, kādēļ varbūt neapnesavāk datus attiecībā uz preferenciālām sistēmām, kapitāliem, katru dalībvalstu atsevišķi, lai varētu efektīvāk arī cīnīties pret uh, uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Kas otrā kaitējuma visām dalību valstīm gribētu jūs dzirdēt uh, runāt par šiem jautājumiem, vai Eurostatam ir šāda veida dati, vai Eurostats uh, var veikt šādas analīzes, varbūt tās ir pieejamas, vienkārši nav izplatītas. Es gribētu zināt nedaudz vairāk no jums par šo. Man ir vēl viens jautājums tehniskāka rakstura par normas 2014. Šīs ir jaunās grāmatvedības normas, kas, manuprāt, ir pretrunā ar investīcijas plānu, kas ir uh, uzsākts Eiropas līmenī. Tas var nodarīt kaitējumu valsts investīcijām, izaugsmēji, nodarbinātībai, jo šīs normas, manuprāt, neļauj uh, arī nosegt uh, investīcijas un radītos parādus nacionālā vietējā reģionāla līmenī. Tad ir dažādas tehniskas problēmas. Lai varētu amortizēt investīciju gadu laikā, tas ir kā prasīt, uh, nu, privātā pusē arī maksāt skaidru naudu bez seguma. Tālāk aizdevumi, kas ir saistīti ar valsts uh, um, parādu, ka tas tiek arī kontabilizēts, aprēķināts. Piemēram, runāt arī par sociālajiem mājokļiem. Varētu uzskatīt, ka tā ir valsts nauda, kas tiek izmēsta ārā pa logu, jo netiek kompensēta. Tad tas rada arī problēmas. Un, manuprāt, šie elementi tiešām ļoti problemātiski runājot tieši par kritērijiem, metodoloģiem. Tā varētu būt smagi ietekme arī uz pašpārvaldēm. Saprotiet, un pareizi es nesaku, ka šeit ir jāatļauj vis, jebkura veida iestādē ir jāatļauj veikt jebkāda veida investīcijas bez garantijām, bet es domāju, ka Eurostat tam būtu arī datos jāņem vērā arī investīciju mērķus un vai mērķis ir eh, veicināt ekonomisko izaugsmu, darbiniet tā tālāk, vai jūs esat par šo domājuši. Varbūt mēs eh, varētu dažas valsts eh, investīcijas arī uzskatīt nu, par tādiem mantojuma ieguldījumu, nevis automātiski investīcijas izskaitīt parādā. Pēdējais jautājums Vīzerkungs, tad jūs teicāt, ka šī ir jūsu pēdējā uzruna, esmu jauns deputāts, man pirmā uzruna. Pēdējo trīs gadu laikā daudz jūs rekomendācijas, kuras ņem vērā komisija, kam bija tieši arī ieteikumi, tad vai jūs esat novērojis to, ka jūs rekomendācijas tik ņemtas vērā? Paldies, Ed Cervarda, Alzokungs.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 statistiku, ir skaidri un gaiši pateikts, ka eh, dalībvalsts statistikas biroja neatkarība ir viens no galvenajiem principiem. Gribēju pavaicāt, vai piedāvātie grozījumi ņem vērā attiecīgus instrumentus eh, statistikas eh, apstrādei, lai varētu garantēt uh, aktuālus datus Eiropas līmenī. Vai jums šķiet, ka ņemot vērā šos grozījumus, dalību valstu statistikas biro biroju priekšsēdētāji būs pietiekami neatkarīgi, ievērojot dažādas standarts un procedūras. Un, ja mēs runājam par statistiku kopumā, vai arī tur tiks visas eh, izmaiņas ņemts vērā, paldies. Tagad Alde, grupas vārdā Nils Torvalds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka mans eh, mirušais svainis bija statistiķis un viņu kaitināja politiķi, kas iejauc statistiķu darbā. Where we still find statistics used for very political ends. The most flag Jāsaka, ka Grieķija ir viens no kliedošākiem gadījumiem, kad Elstat gadu garumā turpināja falsificēt skaitļus. Un Tagad arī vairāki um, mm, statistikas biroja vadītāji Grieķijā uh, pat uh, riskē tikt sodīti, ņemot vērā to, ka viņi gadu gaitā ir arī sliktu valsts tēlu radījuši tādā veidā. Paldies! Miguel Viegas no Goe. <clears throat> Não é demais sublinhar a importância. Paldies, priekšsēdētāji nevaru um, vien beigt atkārtot, cik svarīgs ir Eurostat uzdevums. Mēs, uh, pateicoties uh, šim birojam, iegūstam ļoti daudz uh, kvalitatīvu datu, un tas ir ļoti svarīgi. Un jāsaka, ka šīs iestādes svars turpina palielināties, Cilvēkiem ir iespēja iepazīties ar datiem, ar datu bāzēm aizvien vienkāršāk, piemēram, internetā. Un Eurostat ir svarīga, tas ats, arī svarīga loma atspoguļot Eiropas institūciju darbu. Mēs te nerunājam tikai par datu reģistrāciju, apkopošanu, bet arī apstrādi, un tai ir nepieciešama kritērija. Ir ļoti grūti nošķirt objektīvus kritērijus. Nu, kas tad tie tādi ir? Īstenībā tāda objektīva kritērija nav. Tie vienmēr ir papildināti ar politisko saturu, bet mums ir jāparūpējas uh, par uh, objektīviem un neatkarīgiem datiem. Protams, uh, Jāsaka, ka IKP, IKN tagad aprēķina balstoties uz citiem kritērijiem, uh, Un jāsaka, ka mūsu dienu mainīgā pasaule noved pie tā, ka ir jāmaina um, datu apkopošanas modeļi, to pārstrāde un Eiropas, runāt par Eiropas pusgadu eh, tika izvirzīti konkrēti rādītāji, kas ir šausmīgi sarežģīti, jo tie tiek dalību valstīs piemērot atšķirīgi ņemot vērā šo uh, metodoloģijas sarežģīto raksturu, ir jābūt uzticībai sistēmai kā tādai, gan valdībām, gan pilsoņiem jāvar uzticēties statistikas sistēmām, tikai tad tās varēs labi darboties. Neatkarība, statistikas biroja neatkarība šeit ir uh, tādēļ ļoti svarīga. Es gribēju pavaicāt, vai uh, dalību valstu un jurastat eh, neatkarība kaut kādā veidā eh, tiek eh, ietekmēta un par kādiem rādītājiem, indikatoriem konkrēti mēs šeit runājam. Tātad ziņojumā šo atsauci, uz, kā, uz ko jūs to esat balstījuši, un tālāk mēs runājam par ietaupījumiem. Un uh, Eurostat un Eiropas statistikas sistēmai ir uz to jābalstās. Un sistēmai kļūst aizvien sarežģītāka, tā plēšas plašumā, bet nu kā tad eh, var ievērot ietaupījums, tas nedaudz ir pretrunā. Un kā jūs varēsiet garantēt, ka Eurostat var turpināt darboties labi? Thank you. Sven Giegold. Paldies, Svens Gīgalds, lūdzu, trīs minūtes. Jā, Herr Vīza, um, ähm, zunächst eine Frage uh, vorab. Uh... Äh, Vīzera kungs uh, gribēja pavaicāt, kā mēs varētu iegaumēt jūsu sekotāju vārdu. Uh, Nu, ar jūsu vārdu man nav problēma, to jau es esmu iegaumējis, bet, eh, nu, sakotāju vārdu nezinu. Labi, tagad uh, joks pie malas. Šogad pirmo reizi saskaņā ar IZA 2010 eh, noteikumiem dalību valstis ziņos komisijai par contingent liabilities, uh, jeb uh, iespējamām saistībām. Ja mēs runājam par valstu parādiem, jāsaka, ka vai tagad tiek domāts, kā mm, valsts parādus slēpt, uh, piemēram, privātās publiskās partnerības varētu būt šāda metode un tādā veidā uh, varētu uh, veikt investīcijas, kas varbūt nav nemaz tik attaisnojams uh, un kuras uh, nevarētu, teiksim, uh, par kurām tad nevarētu sodīt, ņemot vērā Māstrihts kritērijas. Ja runājam par caurskatāmību, gribēju pavaicāt, cik tālu jūs esat pavirzījušies, cik tālu dalību valsts ir eh, pavirzījušās, lai ņemt vērā šīs eventuālās saistības. Un ņemot vērā Vācijā gūto pieredzi, bieži vien mm, attiecīgās puses nemaz nezin, kādu risku uzņems. Kā jūs to varētu konsolidēt Eiropas līmenī, lai panāktu caurskatāmību? Mēs noteikti esam parādā mūsu pilsoņiem atskaitīšanos nevar pieļaut to, ka valstu parādu pieaugums tiek slēpts zem kaut kādiem te statistikas deķīšiem. Paldies. Thank you. I have... Paldies. Burkhards Balts arī runās. Burkhard, jā, ja? runāsiet, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es ne... Vizerkungs, es gribētu atgriezties pie vienas no jūsu paustajām domām. Tātad īgadējā ziņojumā ir teikts, ka. ņemot vērā dalību valstu politisko um, peizāžu, nevienmēr ir iespējams ievērot uh, statistikas institūciju neatkarību. Vai jums šķiet, ka šeit varētu būt kāda problēma, ka nav šīs institūcijas pietiekami neatkarīgas? Kā mēs varētu garantēt, ka statistikas dati saglabā savu vērtību un uh, ka tiem ir statistiska vērtība, nevis politiska nokrāsa? Paldies! Paldies! Tagad Došu vārdu vīziera kungam. Desmit minūtes atbildēja. Un jā, nu jums nāksies arī atbildēt uz šiem daudziem jautājumiem, kas izskanēja, lūdzu. Paldies, paldies. Pirmām kārtām gribētu pasvītrot, ka esmu SGAP priekšsēdētājs. Mēs neesam uh, statistikas uh, konsultatīvā padome. Pirmām kārtām mēs apstrādājam metadatus, lielu datu kopumu, bet uh, jāsaka, ka daudzi no maniem kolēģiem ir kādreiz strādājuši statistikas pārvaldēs. Mēģināšu atbildēt uz jautājumiem chronoloģiski, bet nu, da, uz dažiem no tiem var uh, atbildēt ar vienu atbildi. Tātad uz vairākiem jautājumiem ir viena atbildi. Tātad par caurskatāmību par uh, iecelšanu amatā, par attaisnošanu. Cilvēki tātad uh, dalībvalsts statistikas birojos tiek atlasīti, pēc tam iecelt amatā, un mēs šo procesu kontrolējam, bet mēs apspriežam šo cilvēku kompetenci, ņemot vērā to, cik viņi ir pieredzējuši statistikas jomā. Nu jā, varbūt eh, te ir arī citi jautājumi, ko var paredzēt. Jārunā par par to, ka citreiz uh, bīroju uh, vadītāji atkāpjas tad, kad uh, tie uh, savus uzdevumus sāk pildīt jaunu valdību, bet nu tā ir tikai sakritība. Un pārsvarā tam ir kāds paskaidrojums. Un Un mēs īstenībā neesam kaut kādi nu, kriminālu noziegumu e, izmeklētāji, un mēs negribam par tādiem kļūt. Uh, Nu, varētu teikt, ko vēl vairāk ir iespējams darīt. Tā tad varētu anticipēt šādu notikumu attīstību. Un mēs, protams, vēlamies uh, izvēlēties pēc iespējas labākus kandidātus, kas uh, darbu varēs veikt kvalitatīvu. Ja runājam par uh, datu ietekmēšanu, Nu, nav nekāda pierādījuma, ka tā būtu noticis. Ir bijušas gan aizdomas, ņemot vērā grieķu statistikas datus, nu, tomēr šīs aizdomas beigās tika atspēkotas. Mums tā veikšanā ir attiecīgs procedūras, un, ja varu drīkstu tā teikt, mēs nešaubāmies par dalību valstu bīroju kompetenci, ņemot vērā komisijas um, ieceltos kandidātus. Radanov kungs ir ļoti labs speciālists un es kāp, mēs bijām pārsteigti nevien par viņa uh, uh, menedžera spējām, bet arī par to, cik ļoti pieredzējis un uh, profesionāls viņš ir statistikas jomā. Un mēs vēlamies, lai arī nākotnē cilvēki tiktu iemecelt amatā, balstoties uz viņu kompetenci. Ja mēs uh, par to diskutētu ar kolēģiem no komisijas, viņi teikt, nu tāda, nu ir šī sistēma, un es varu viņiem atbildēt, jā, tā tas ir. Uh, bet šī sistēma negarantē, ka nākamais jūras tāds priekšnieks, nu jā, vien dienu viņš tiks iecelts, no tā nevaram e, izvairīties. Tā tad mēs nevaram garantēt, ka nākamais uh, pēc Rādinah kunga priekšnieks būs tikpat uh, kompetents un profesionāls kā viņš, nu to jau nekad nevar paredzēt uz priekšu. Uh, Eurostat, jāsaka, ir Eiropas uh, statistikas sistēmas as, un tam ir jābūt tādam kā paraugam ļoti daudzās jomās. Es tagad negribu gāri un plaši prātot, kā cilvēki nonāk šādos amatos. Un, protams, nevajag tam visam piešķirt politisku uh, nokrāsu, nevajag iecelt politiskus kandidātus, balstoties politiskā ideoloģija. Jā, Eurostat jābūt pilnīgi neatkarīgam orgānam. Un, ja runājam par ģenerālu direktoru, par rotāciju. par darbā pieņemšanas procedūru. Mēs gribam garantēt gan Eurostat kvalitāti, bet arī dalību valstu statistikas biroja neatkarību. Bija viens jautājums, ko uzdevā. Uh, Mr. Torvalds. Torvald kungs. Cik smagas ir šīs problēmas? Gribētu teikt, ka ir dalība valstu statistikas bīroji. kur varbūt netiek nu, par visiem simt procentiem ievērots uh, katrs uh, kodeksa burts, bet jāsaka, ka profesionalitāte nu, ir ļoti augsta un šeit nav nekāds kaut kāds mm, ietekmes. Jā, ir daži biroji, uh, par kuriem. Uh, ir uh, tāda sajūta, ka varbūt uh, vadītāju iecelšana amatā, rotācija vai vilšanās par viņu kandidatūru, nu, ir sasaistām ar politiskajiem cekliem. Es te negribu minēt nevienu konkrētu valsti, bet jā, mēs ar šiem jautājumiem esam iepazinušies. Jāpatur prātā, ka dalību valstu statistikas sistēma nebalstās tikai uz vienu biroju institūciju, ir ļoti bieži arī filiāls reģionos, un jo vairāk e, šī sistēma ir sazarota, jo biežāk var šķist, ka cilvēki tiek iecelti amatā, ņemot vērā to, uh, Eh, kāda ir eh, reģionālās birokrātijas sēja. Tādēļ mēs šeit nerunājam tikai par dalībvalstu statistikas birojiem. Es domāju, eh, ka Eiropas statistikas sistēma nav apdraudēta, Nu, bet dažās valstīs, eh, protams, eh, nevis ir tik perfekti. Tas pats attiecas arī uz statistikas sistēmu, statistikas biroju finansējumu. Mēs esam pārliecināti, nu visai pārliecināti, ka Jurastat ir varējis, var un varēs uh, turpināt savu darbu, neskatoties uz samazinātu budžetu un uh, šo gadu laikā mēs esam darījuši ļoti daudz, mēs esam intervējuši kolēģus, kad viņi pie mums ierodas, un mums ir bijušas diskusijas ar dalību valstu uh, biroju vadītājiem, un mēs vienmēr viņiem vaicājam, nu kā jūs tiekat galā ar trūkstošiem resursiem, Ir bijušas valstis, uh, kurām jātaup vairāk, kurām ir jāstrādā grūtākos apstākļos, un es teiktu, budžeta problēmas nav bijušas nu, pārlieku milzīgas vairumā dalību valstu. Ir daudz valstu. kur IKP ir zem vidējā rādītāja. Nu, es tās tagad nesaukšu par jaunajām dalību valstīm, nu, varbūt e, jaunākas dalību valstis, varētu teikt tā kur ir grūti nodrošināt attiecīgu algas līmeni, eh, un līdz ar to nav iespējams varbūt pašus labākos speciālistus pieņemt darbā. Uh, of, uh, uh... Tāpat izskanēja vairāk jautājumi par citiem faktoriem. Nu, varbūt eh, šeit eh, pārāk detaļās neiegrimdēšos bet Bajēkungam varu atbildēt daudz no jūsu jautājumiem, vairāk um, mm, attiecas uz Eurostat, nevis ESCAP. Un, zināmā mērā, Tas ir, eh, tā ir tāda ekonomikas detaļa, ka eh, investīcijas eh, pašas par sevi nav labas vai ļaunas. Ja, protams, jūs pieņemat darbā jaunus skolotājus, tad jūs investējat cilvēku kapitālā. Un ir atšķirīgi viedokļi kā attaisnot sociāli produktīvas investīcijas, kā, kas tās vispār ir pēc savas būtības, uh, Nu, un, piemēram, ja jūs uzliet vairāk cementa uz šosejas, nu, kā mēs vērtēsim šādu veidu investīcijas? Protams, ir arī dažādas, eh, dažādi izņēmumi, un kā ekonomisti mēs saprotam, ka mēs nedzīvojam perfektā pasaulē. Līdz ar to arī statistika nevienmēr ir par 100% perfekta. Un to mēs nevaram, iz... tas nebija saistīts ar um, ISO 2010, tas bija saistīts ar ISO 95 standartiem. Tādēļ Iepazīstoties ar eh, valstu politiskajām prioritātēm, eh, mums ir eh, jāsaprot, ka tās ir jānodala no statistikas par sevi. Tālāk Igaldkungam atbildot par eventuālajām saistībām. Jā, šeit pastāv trūkumi likumdošanā, caurumi un Eh, pateicoties ISO 2010, mēs varējām mm, noformulēt šīs saistības, kas pamazām tika izmantotas dalībvalstu iestādēs un ņemot vērā IKP kritumu, var novērot, ka daudzās vietās parādi tika norakstīti uz privāto sektoru, lai gan tie bija īstā, īstenībā adresējami uz iestāžu saistībām, atbildību, piemēram, runājot par skolām un slimnīcām un tā tālāk. Protams, statistika nevar būt perfekta, mēs vēl to nesam sasnieguši. Uh, Un šīs privātās uh, publiskās partnerības uh, ir ļoti attālināts no statistiskās pārvaldības. Mēs te vairāk varētu runāt par statistisko cārskatāmību. Noslēgumā varētu teikt, ka visi šie jautājumi kopumā, visu šo elementu saspēle varētu panākt, ka statistika varētu kalpot kā labs ekonomiskās politikas indikators, nevis uh, kā eh, politikas sastāvdaļa, bet Eiropas sistēma. nozīmē to, ka mums jābūt neatkarīgiem, mēs nevaram pieļaut to, ka politika ietekmē mūsu darbu, bet uh, bieži vien ir uh, risks, ka šī piesardzība, eh, saglabāt neatkarību, eh, bieži vien nozīmē pie tā, ka sistēma kļūst aizvien sarežģītāk. Bet, nu, jābūt piesardzīgiem. Paldies! Remain. Liels paldies! Mēs būsim uzmanīgi, paldies par sadarbību mm, visu šos gadus un sagaidām arī sadarbību ar jūsu pēcteci. Sagā, zinām, kā viņš augs, bet nu sagaidām oficiālu paziņojumu lai varētu arī tad izmantot mūsu prerogatīvas, esam uzsākuši arī procedūru par trīs parlamentu deputātu iecelšanu. Tagad esam eh, nu, procedūras stadijā, sagaidām rakstiskus komentārus no koordinatoriem. Un tad cerams arī varēsim noslēgt darbu pie svarīgās regulas par eh, statistiku, lai ņem, varētu ņemt vērā jūsu kriterijus un arī piekrītu, jāteic jūsu viedoklim par šo. Liels paldies, Izarkungs! Have... Pēc divām minūtēm balsosim. Okay, colleagues, let's start. Kolēģi, sāksim ar balsošanu. Ah, yes, sorry, colleagues, can we check the... Kolēģi, vispirms pārbaudīsim elektronisko um, balsošanas sistēmu. Pārbaudīsim, sākam balsot. Um, sākam balsot pārbaudē. Pārbaudām, vai sistēma darbojas. Vote, please. Lūdzu, balsojiet.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 Everybody, can we? Beidzam balsot, tad pārbaudījām elektronisko sistēmu, jā, notestējām, labi. Tagad varam sākt um, balsošanu. Elīza Ferreira. Jā, priekšsēdētāji, pirms uh, sākām balsošanu vēlos uh, pateikt ļoti skaidri vienu lietu, jo tā nav minēta šeit balsošanas sarakstā, kas attiec uz S&D grupu. Tad tā ir sarkanā līnija, ja A kompromisā un ja C kompromisā, nē, tikai A kompromisā un C Yavadi provided that all legal means of appeal against such decisions have exhausted. Tad eh, balsojums pār tas nozīm, no, tas nozīmē to, ka visas procedūras, kas varētu būt pret sankcijām, un ja tad ir jāizskata pirms uh, konkrētā sankcija tiek īstenot, tas nozīmē to, ka mums nav nekādas juridiskās skaidrības. Līdz ar to nav nekādas jēgas. Uh, lietas šādi jādi atrunāts. Gribēju, lai tas izskan skaidri, atvainojiet, ka man tas ir jāpasaka tagad, bet uh, tas ir caur spīdīgumu vārdā un citu, respektīvi arī citas grupas. Tātad um, S un D uzskata tātad, galveno balsojumu otro daļu A kompromisā. Tātad tas ir mīnus. S un D grupai tātad uzskata, ka ir jānoraida šī daļa. Tad balsosim par uh, Keis Vinbons ziņojumu Eiropas Federālā bankas pilnvars piemērot sankcijas. Otrais grozījums, kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Grozījums 14. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais grozījums par pret Nē, nē, atkrīt ir pieņemts, bet ir nepieņ... 14. nepieņemts. Tātad balsojam. Ceturtais par. Pret. Akturas. Pieņemts. A kompromiss. Dalītais balsojums. Pirmā daļa bez vārda, tad, tad, ko minēja Elīze, par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret. Te būs jāpārbauda. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Still one colleague to vote. Okay. Vote is. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. 15. Mutiskais grozījums, kas man jānolasa. Uh, the, uh, in, uh, after the proceed for uh, pēc sankcijas procedūras. Iebildums pret mutisko grozījumu. Četri deputāti iebilst, kur ir četri? Viens. Mums ir vajadzīgi četri. Divi. Trīs. Bet četri nav. Supervisory task, including collection of statistics, the procedure for sanctions shall belong to the Bank Resolution Fund. Who, those in favor? Kurš par? pret. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienu balsu pārsvaru. Tagad balsosim par uh, sakotēju grozījumu par pret pārbaudam. Those in favor, uh, eh, vote is open, sorry. Sākam balsot. 19 without the... 19. bez mutiskā grozījuma. Is rejected. Noraidīts. 20. dalītais balsojums Pirmā daļa. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa. Par? Pret? Atturas. Pārbaudam. Sākam balsot par otro daļu. Okay, is rejected. Noraidīts.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 Pieņemts. 21. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. 22. Par? Pret? Tātad, tātad tikai 21. pieņemts, tātad eh, par 22. nebalsojam. B kompromiss par? Tātad 20 tur tikai varam balsot tad, ja 21. pieņems. Bet tā nebija. B kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, pie, pieņemts. Astoņi par, pret, atturas, šeit pieņemts. 24 par pret atturas pieņemts, 25 par pret atturas pieņemts, C kompromiss. Dalīties balsojums pirmā daļa pir par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas Pārbaudam elektroniski otro daļu. Vote is open. Sākam balsot. Okay, vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. Tad lingvistiski koriģēts, jums teksts ir priekšā, kurš par pret atturas pieņemts. 12. pār pret pārbaudam 12. sākam balsot. Vote is closed. Is adopted. Pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. Tagad par visu tekstu grozītā versijā elektroniski sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. On... Tagad par uh, likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot elektroniski. One colleague to vote. Okay, we close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 31 pār, 24 pret, neviens nav atturējies. Tagad pārējam pie otrā ziņojuma. Statistikas informācijas vākšana, ko veica Eiropas centrālā banka. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Seši ar mutisku grozījumu. Tad uh, mei un nevis šel, kurš par pret atturas pieņemts pieņemts, septiņi atkrīt, astotais par pret atturas pieņemts, deviņi par pret, pret atturas pieņemts, desmit par pret. Pārbaudam elektronisku desmito. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 11, 12 atsaukti, 13 par pret atturas. Pieņemts. 14 par pret atturas. Pieņemts. 15 atsaukt, 16 par pret. Pārvaram elektroniski 16. sākam balsot. One colleague. Okay, but it's closed. Beidzam balsot. Norēdīts. 17. par. Pret. Tas pēc vairākums šķiet. Bet nu labi, pārbaudam senības. Sākam balsot. Closed. Yes. Beidzam balsot. Noraidīts. 18 ar tehnisku korekciju par pret atturas pieņemts 19.20 atsaukti, pirmais par pret atturas pieņemts 21 par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas pieņemts, un tagad elektroniskais balsojums par visu grozīto tekstu, sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. 48 pār 6 pret 2 atturas. Tagad balsojums par likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 48 pār 8 pret. Viens nav atturējies, reiz ziņojums ir pieņemts. Apsveicam abas referentes. Noslēdzam sanāksmi. Tiekamies trijos.